Okay, good morning, dear colleagues, ladies and gentlemen. Let's start. Dāmas un kungi, sāksim darbu. Of the inter meeting. Par uh, mūsu šo otro inta komitejas sanāksmes daļu sāksim ar 7. 8. punktiem. Tās ir kopīgas uh, debates par geogrāfiskām izcelsmes norādēm un par iestāšanos, uh, uh, tad pievienot šo Ženēvas tiesību aktu Lisabonas līgumam. Un te mums ir divi referenti. Un tad arī došu nekavējoties viņiem vārdu. Sāksim ar Hānsena kungu. Labrīt, labrīt visiem! Paldies priekšsēdētāji! Kā es redzu, ka uh, ļoti daudz ir ieinteresēti geogrāfiskās izcelsmes norādēs, skatos te pēc cilvēku skaita zālē, bet nu, jautājums ir svarīgs. Kā jūs jau minējāt, Ženēvas akts tas atjaunina 95. gada Lisabonas līgumu, tas ir starptautiskais reģistrs, lai aizsargātu geogrāfiskās norādes. Uh, Iepriekš starptautiskās organizācijas kā Eiropas Savienība nevarēja iestāties šajā aktā, bet šodien mēs to varam darīt, un tas ir lieliski, jo šī vienošanās aizsargā mūsu geogrāfiskās norādes. Kas tagad šeit mums ir priekšā? Tas ir ratifikācijas instruments, kas ļauj Eiropas Savienībai uh, iestāties, pievienoties un tad arī atrunā regulējumu, kas ļauj Eiropas Savienībai arī pildīt savus saistības pēc tam, kad mēs būsim pievienojušies šim aktam. Un grup, mana grupa tiešām ļoti priecājas par šo, jo Eiropas Tautas pārtija vienmēr ir iestājusies par geogrāfisko norāžu aizsardzību. Tas ir ļoti svarīgi, lai aizsargātu mūsu kvalitatīvos produktus kā arī tas ļauj attīstīt mūsu lauku teritorijas. Un tad mēs arī šeit runājam par Eiropas daudzveidības aizsardzību globalizētajā ekonomikā. Pašlaik tikai um, septiņas ES dalība valstis uh, nacionālā kapacitāte ir iestājušies uh, šajā Lisabonas līgumā, un uh, tad Ženēvas akts arī atjauninās visu šo regulējumu Eiropas Sanības līmenī. Tālāk no starptautiskās tirzniecības perspektīvas jāteic, ka ja šis Ženēvas akts labāk sniedz aizsardzību nekā RIPS, ņemot vērā arī progresu PTO. E Ženēvas akts tiešām ir īstajā brīdī par sarunām par jauno geogrāfisko izcelsmi norāžu eh, sarakstu izveidi dažādos da divpusējos tirzniecības nolīgumos. Eh, šis process var būt dārgs, neefektīvs, ilgs. Bieži vien ir nepieciešams piekāpties, lai otra puse atzītu geogrāfiskās norādes. Un tad eh, arī, nu jā, tas var mums maksāt ļoti dārgi. Tādējādi Eh, Ženēvas akts mums ļaus arī nodrošināt geogrāfisko izcelšanu aizsardzību. Atzīsim multinacionālo reģistru visās tajās valstīs, kas ir eh, šajā Ženēvas aktā pievienojušās. Tātad pēc Eiropas Savienības pievienošanās mēs iesakām strikti pieturēties pie komisijas priekšlikuma. Tas ir labi līdzsvarots, un tas arī neaizsteidz nevienu politisko diskusiju priekšā šeit Eiropas Savienībā. Tikko iesniedz divus grozījumus, te tiek norādīts, kā tekstam ir jābūt pilnībā atbilstīgam trips prasībām un arī PTO prasībām, un arī uzstājas to, ka Ženēvas akts neietekmē Eiropas Savienības uh, uh kapacitāti aizsargā divpusējos nolīgumos, ge, geogrāfiskās norādes ar valstīm, kuras nav uh, iestājušās žen, pievienojušās šim Ženēvas aktam. Un visbeidzot, vēlos atgādināt, ka mūsu geogrāfiskā norāžu politiku netieši ir Uh, uzbrauk, uh, ne, netieši ir uzbrukts arī no ASV MCA, kur ir paredzēti izņēmumi dažiem sieru veidiem. Es, pareizāk sakot, ASV meksikāņu tirgu, pat ja tas īsti uh, Uh, neskāra uh, Eiropas Savienības geogrāfisko norāžu sieru veidu, bet nu, signāls ir ļoti skaidrs - ir jāpalielina, jāstiprina geogrāfisko norāžu aizsardzību, jāaizsargā arī mazie ražotāji Eiropas Savienībā. Un tad arī sagaidu jūs komentārus par šo ļoti svarīgo jautājumu. Liels paldies! Notro ziņojumu šeit ir sastādījusi Tīcijāna Bēgīna Lūdzu. Liels paldies priekšsēdētājs, pateicos arī otram referentam. Principā var piekrist viņa sacītajam, varbūt es vēl pievienotu no savas puses dažus papildus elementus par uh, geogrāfisko norāžu produktu aizsardzību, kas nav pārtikas produkti. Bet, protams, uh, mēs arī sniegsim savu ieguldījumu darbā pie teksta. Tālāk, kas attiecas uh, uz šo konsensu, protams, kā ir nepieciešams Eiropas Savienības līmenī to visu regulēt, jo Eiropas Savienībā ir tūkstošiem ģeogrāfisko norāžu un uh, tie aizsargā uh, gadsimtiem ilgus produktus, pārmes prošūto un arī Francijas šampanieti un uh, tam līdzīgi katra valsts pārdod tipiskus un garšīgus produktus, kas ir jāaizsargā no negodīgas konkurences Eiropā un pasaulē. Mana valsts ir tā, kas visvairāk gūs labumu no šīs aizsardzības. Esam arī paraugs 812 geogrāfiskās uh, norādes ir mūsu valstī 14 vairāk nekā miljonu eiro apmērā. Tas ir piemērs, kas mums liek labi saprast to, cik svarīgi ir aizsargāt un arī veicināt šo produktu noietu. 2015. gadā Līsabonas līgums ir paplašināts arī uz uh, geogrāfiskām aizsardzēm. Šīs dienas Ženēvas akts ir ļoti svarīgi, jo tā, svarīgs, jo tādēļ Eiropas Savienība varēs pievienoties šim aktam. Te ļoti skaidrs priekšrocības, pateicoties šim instrumentam, mēs labāk aizsargāsim geogrāfiskās uh, norādes ar vienu reģistru. Uh, ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī citās parakstītāju valstīs. Pašlaik tikai septiņas Eiropas Savienības valstis ir pievienojušās šim aktam, tādēļ arī bieži vien geogrāfiska norāžu reģistrācija ir jāīsteno uh, atsevišķi. Gribu izteikt vēl vienu svarīgu aspektu. Tad, kad tiks noslēgts starptautiskie nolīgumi, tad varēs arī atsaukties uz šī instrumenta sniegto aizsardzības uh, sistēmu. Uh, Tāpat laikā nevajadzēs vest sarunas par mazāk efektīviem atsevišķiem aizsardzības mehānismiem. Eiropas Savienībai ļoti svarīgi atjaunot Lisabonas līgumu, lai labāk uzraudzītu, aizsargātu geogrāfiskās norādes. Tādēļ es ceru, un kā pēc iespējas ātrāk komiteja apstiprinās šo atzinumu. Paldies! Dantī kungs ar ēnu referenti, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Kā atgādināja bija referenti, Eiropas parlamentam ir jāizsakās par Eiropas Savienības pievienošanos uh, Ženēvas aktām, Lisabonas vienošanās par cilvēku nosaukumiem, ģeogrāfiskām izcelsmes norādēm, kas attiec arī uz intelektuālo īpašumu, ir jāatjaunina arī juridiskais satvers. Uzskaitu, ka Eiropas Savienības pievienošanās ir svarīgs solis uz priekšu, lai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes trešās valstīs. Uh, Arī mēs vairāk izplatām filozofiju, kas ir šī instrumenta pamatā, kā arī stiprinām to, gan uh, lokālie, reģionālie, nacionālie Eiropas Savienības produkti ir ļoti kvalitatīvi, un tādējādi mēs aizsargājam arī darba vietas, kas ir saistītas ar šo ražošanu un, sas, un aizsargājam saiknes starp ražotāju un patērētāju, saņem arī uzticamu informāciju par ražošanas vietu un veidu. Uh, Šī iestāšanās arī ir sasaistīta ar Eiropas komisijas priekšlikumu. Arī tirzniecības nolīgumu sarunu uh, kontekstā, kur arī Eiropas Savienībai tiek meklēt noiet tirgus trešajās valstīs. Tas palīdz arī cīnīties pret viltošanu un par viltus reģistrēto uh, vārdu izmantošanu, nosaukumu izmantošanu. Uh, pasaules tirgos. Te mēs runājam par arī ļoti nozīmīgu eksportu Eiropas ekonomikai, kas ir vairāk kā 11 miljārdu eiro vērti, 15% uh, eksporta ģeogrāfisko nuražu. Nu, jomā, tieši ir pārtiks dzērienu jomā. Es gribu te pateikties uh, referentam Hansenam par viņa atzinuma projektu. Vēlos paust dažus apsvērumus. Pirmais apsvērums uzskatu, ka geogrāfisko norāžu sāraksts, ko prezentējas Eiropas komisijas startautiskajiem birojiem, ir arī uh, jāiekļauj tur uh, septiņās valstīs jau reģistrētās geogrāfiskās norādes pirms Eiropas Savienība jau pievienojas šim aktam. Tas ir ļoti svarīgs pasākums, lai nodrošinātu aizsardzības kontinuitāti. Otrakārt, es uzskatu, ka ņemot vērā iespējamās arī juridisko norāžu reģistrācijas vēlākā stadijā, Eiropas komisijai ir arī jāveic periodiskas konsultācijas ar dalību valstīm, asociācijām, Eiropas ražotājiem, lai izveidotu daudz raitāku dialogu ar interesētajām pusēm. Visbeidzot, uzskatu, ka. Kā Šajā priekšlikumā ir arī jāiekļauj elastība par iespējamo Eiropas Savienības likumdošanu attīstību arī citās jomās, kas neskar tikai pārtiks vai lauksaimniecības produktus. Jau nacionālā, reģionālā līmenī daudzas šīs norādes jau pastāv Un arī ar trešām valstīm ir noslēgts šādi nolīgumi, kas arī ir pie, pievienojušies Ženēvas aktām, kā piemēram Peru. Un tad um, arī pagā, janvārī noslēgta Eiropas komisija noslēgusi savas konsultācijas, nākšu klajā un iesūtīšu arī grozījumus, kas sasaucas ar man sacīto, sagaidu arī lielisku sadarbību, lai atzinumus pēc iespējas ātrāk varētu apstiprināt. Paldies! Paldies! Tagad šāks kundz, lūdzu. Sorry, I wasn't paying attention. Es atvainojos, es eh, nesekoju rūpīgi līdzi, bet es nerunāšu eh, grupas vārdā par geogrāfisko izcelšanu tēmu. Labi, tā tad nav nu, referenti vairs palikuši un neviens arī nav pieteicies runāt, tad došu vārdu komisijai. Klaus Blanks no lauksaimniecības ģenerāla direktorāta. Uh, thank you, Mr. Chairman. Paldies priekšsādātājiem. Uh, paldies komitejai par uh, uh, kopumā jūsu pozīciju attiecībā pret komisijas priekšlikumu. Nu, vairāk kā 20 gadus Eiropas Savienībai bijusi veiksmīga politika aizsargājot geogrāfiskās izcelsmes norādes gan es iekšējā tirgu, gan arī trešajās valstīs. Un eh, šī politika mm, parāda, eh, ka ir iespējams gūt eh, skaidrus ieguvumus Eiropas Savienības operatoriem, arī izaugsmai un darba vietām. Ar lielām pūliem un arī politisko mm, atbalstu beigu beigās izdevās pieņemt Ženēvas aktu 2015. gada maijā, un tagad Eiropas Savienībai jāturpina savas politikas piemērošanā Ženēvas akta ietvaros. Ir ļoti svarīgi progresēt šajā jomā, tā lai saglabātu uh, funkcionējošu ES iekšējo tirgu un arī, lai varētu turpināt ES starptautisko darba kārtību geogrāfiskās norādes aizsardzības jomā. Un tas ir tikai loģiski un juridiski saprātīgi pieeja šai politiskai vajadzētu būt nepretrunīgai attiecībā ar Eiropas Savienības ieinteresētajām pusēm um, attiecībā uz geogrāfiskajām norādēm, tā lai nebūtu kāda papildu izmaksas vai administratīvais sloks. Uh, Un eh, tas eh, šķiet arī nav tāds problemātisks eh, temats. Mm, es dalību valstīm mm, attiecībā uz ekskluzīvo Eiropas Savienības kompetenci Ženēvas akta jomā, kas ir daļa no es komerc tirzniecības. Jaunais Ženēvas akts ir būtisks instruments ES starptautiskajā stratēģijā, aizsargājot geogrāfiskās izcelsmes norādes mm, pasaulē. Mm, papildu divpusējiem reģionāliem nolīgumiem un vērst uz to, lai varētu aizsargāt ģeogrāfiskās izcelsmes norādes eh, PTO. Ir īpaši plašāka mm, dalība Lisabonas eh, sistēmā būtu iespanākama. Nu, ja Lisabonas līgums būtu atvērtāks starptautiskām institūcijām, tas bija arī viens no galvenajiem mērķiem pārunu mandātā diplomātiskajā konferencē, un tas iekļautos ES stratēģijā, lai aizsargātu ES geogrāfiskās eh, norādes globāli jo īpaši mm, daudzpusējā eh, reģistra izveidi un eh, to, ka tiku paplašināts vīnu un eh, mm, spirtoto dzērienu aizsardzība geografisko norāžu ietvaros tādējādi. Un tas būtu arī divpusēji un arī daudzpusēji aizsargāts un attiektos arī uz individuālām valstīm. Virkne VIPO valstu ir izrādījusi interesi, lai būtu efektīvs daudzpusējs instruments geografisko norāžu jomā. To parāda arī Ženēvas akta parakstīšana, to starp no Krievijas un Ķīnas puses būtu daudz priekšrocību gadījumā, ja Eiropas Savienība piedalītos un tādējādi mums būtu eh, spēcīga aizsardzība visām Ženēvas akta valstīm norāžu jomā, un tas būtu tikpat svarīgi, ja jaunas valstis pievienotos Ženēvas aktam, it īpaši tās valstis, kuras būtu interesētas tirgoties ar Eiropas Savienību. Piemēram, Indija, Ķīnā, Koreja, Brazīlija, Turcija, arī starptautiskās organizācijas, eh, abas Āfrikas eh, intelektuālais eh, īpašumu. Um, Uh, organizācijas mm, un daudzpusēja reģistra izveide palielinātu Eiropas Savienības uh, izcelsmju globālo reputāciju un arī harmonizētas aizsardzības līmenis mūsu geogrāfiskajās norādēs, pateicoties Ženēvas aktam, arī m, mm, padarītu resursus efektīvākus. Un tad noslēgumā komisija vēlētos uh, atzinīgi novērtēt to, ja Eiropas parlaments varētu pozitīvi novērtēt priekšlikumus attiecībā uz šo pievienošanos, kas ir jārisina ātri politisku un juridisku iemeslu dēļ. Lielas paldies! Paldies, Blanka kungs! Tagad atkal vārds referentiem Hansen kungs. Jā, vēl liels paldies! Vēl par vienu lietu kur pilnībā piekrītu Begīnas kundzei. Un par to, ka vajadzētu āt, virzēties pretī ātrai pievienošanai. Es arī um, ņem vērā Dantī kunga rekomendāciju un par to, ka geogrāfiskās izsmas norādes, kuras jau ir atzītas no septiņu pušu Mm, puses, tātad, kas ir puses eh, Ženēvas konvencija, nu, tās arī būtu jāiekļauj sarakstā. Un Begīni kundze. Jā, man daudz nav nekā papildināma, jo nostāja mums ir gana skaidra. Gribētu tikai izcelt, sakot, ka ja šodien jau šis, eh, šīs režīms būtu spēkā, tad ar Singapūru, piemēram, problēmas mums nebūtu. Paldies! Indeed. So... Grozījuma iesniegšanas eh, termiņš 21. novembris, pulksten 12. Ar to. Tad arī noslēdzam šo punktu. 7. un 8. punktu tagad nākamais punkts par kaimiņa attiecību attīstības sadarbības un starptautiskā sadarbības instrumenta izveidu. Kā jūs zināt, tad komisija šobrīd cenšas iekļaut uh, ārējos finanšu instrumentus uh, vienā vienīgā instrumentā. Tāda ir situācija, un referente ir Marīša Šāke. Paldies, priekšsādātāji Bērni. Šodien mēs koncentrējamies uz mūsu atzinumu par šo jauno kaimiņa attiecību, attīstības sadarbības un uh, sadarbības instrumentu ko piedāvā komisija, un Mm, lai būtu lielāka skaidrība, to nevajadzētu jaukt par atzinumu ar, par jauno tās gadu finanšu schēmu vai arī atzinumu par jauno pirms pievienošanās eh, sistēmas instrumentu. Tā tad ir zināmi atšķirīgi elementi uz budžetu. Ir jāatzīst, ka mm, tiesa, tas, ko jūs teicāt eh, savā civadvārdos, ka eh, šī instrumenta izveide paredz vairāku instrumentu sapludināšanu vienām. Uh, Es strādāju pie šī faila arī ārlietu komitejā. Es domāju, ka kopumā, kad runājam par uh, ārlietu budžeta mm, pārveidi, viens no atlikušajiem galvenajiem jautājumiem ir tas, kā jaunā arhitektūra tiks pārvaldīta un kāda būs mūsu parlamenta loma plānojot un arī uzraugot plānošanu. Ir gandrīz neiespējami novērtēt jaunās arhitektūras priekšrocības bez zināšanām par tās pārvaldību. Es ceru, ka kolēģi tam pievērsīsies eh, savā komiteju darbā. Es domāju, ka tas ir eh, plaši zināms bažu temats, eh, šī pārvaldība, to arī atradīsiet manā atzinuma projektā. Šajā komitejā, ja mēs esam starptautiskās tirzniecības komitejā, ir jāuzlabo sinerģijas starp ārlietu politiku un tirzniecību, tur ir daudz iespēju. Esmu uzsvērusi, ka šim instrumentam vajadzētu veicināt eh, atbalstu tirzniecībai, arī GSP, regulas, eh, ilgspējīgas projekta, Kimberlīs procesu un, protams, ehm, strīdīgo izrakteņu regulējumu, un eh, šim instrumentam vajadzētu veicināt atbalstu daudzpusējību, multilaterālismu, kas izjūt lielu spiedienu arī starptautiskās tirzniecības attiecības un arī noteikumus un principus atbilstoši PTO. Visbeidzot, viens no aspektiem, ko vēlējos uzsvērt, ka iepriekšējās attiecības tirzniecības jomā būtu jāņem vērā, novērtējot um, attiecības ar trešajām valstīm. Es priecājos par šīm debatēm tagad, arī gaidīšu jūsu Grozījumu, grozījumu iesniegšanas termiņš ir 26. novembris. 27. Manuprāt, tas bija 27. saka priekšsādātājs. Labi, vēl jau labāk. Vārds ānu referentiem. Ankrinī. Thank you very much. Lielas paldies! Sākumā es vēlētos pateikties eh, referentei par izcilu paveikto darbu. Es atzinīgi vērtēju regulu, kas vērst uz stabilitāti, labklājību un ilgspējīgu ekonomisko izaugsmi. Attiecīgajās valstīs, kuras ir kaimiņa attiecību politikā, iesaistīts arī Āfrikas valsts, kurām ir vislielākās vajadzības. Ja atbilstoši instruments tiks piemērots, tad mm, izdosies risināt globālos izaicinājumus. Eh, regulas projekts paredz eh, pastiprināt sadarbību ar trešajām valstīm, veicināt demokrātiju, stabilitātu un mieru, atbalstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām un eh, ātru reaģēšanu uz krīzes situācijām, nestabilitāti un konfliktiem. Nav šaubu par to, ka šie mērķi ir visaugstākās nozīmības mērķi, bet instrumentam ir jābūt arī mērķim veicināt un stiprināt trešo valstu ekonomisko attīstību. Tas ir viens no priekšnoteikumiem stabilai un miermīlīgai sabiedrībai. Starptautiskās tirzniecības politiku veicināšana, pastiprinot investīciju klimatu un cīņu ar korupciju, mm, tiem ir jābūt prioritāriem jautājumiem. Regulējums nevajadzētu tikai reaģēt, bet arī būt proaktīviem ar saviem pasākumiem, lai novērstu krīzes trešajās valstīs. Tirzniecības un ekonomiskā attīstība politika pastiprināšana būtu svarīgs solis uz priekšu. Atzinīgi vērtēju paplašināto tvērumu, pateicoties jaunajam investīciju satvaram privātajā sektorā, privātam sektoram, tā lai atbalstītu mikro, mazos un vidējos uzņēmumus, digitālo ekonomiku, darba vietas un investīcijas tiks pastiprināta vietēja attīstība un tiks aizsargāta vietējo tirgu kropļošana un tas darboņi atbalstu. Uh, referenti tajā, ka mm, šim kaimiņa attiecību instrumentam vajadzētu nodrošināt konsekvenci un um, turpāku darbību ar citiem ES instrumentiem un lai mēs aizsargātu noteikumos balstītu tirzniecības sistēmu. Un visbeidzot, ir svarīgi tā, lai Eiropas parlaments būtu pilnībā iesaistīts visā instrumenta dzīves ciklā, sākot no izstrādes līdz novērtēšanas fāzes un uh, ar pastiprināt dialogu. Tātad eh, tie tās būs grozījumu tēmas, pie kuriem strādāju un kurus drīz arī iesniegšu. Paldies! Lielas paldies! Un tagad goe Šolts kungs. Paldies priekšsēdētāji! Paldies eh, referentēju, un es eh, daļai pievienojos viņas bažām par šo ļoti lielo vienīgo instrumentu. Mums eh, ir bāžas par to visu pirms eh, par fondiem. Nu, jā, ņem vērā attīstības sadarbības mērķi. Eh, un, ja tikai viens ārējais instruments, tas varētu nu, pasliktināt situāciju. Šis uh, Vienīgais instruments radītu satvaru, kas pamatotu e, tāda instrumenta izveidi un arī varētu radīt zināmas grūtības attīstības sadarbības jomā, un e, parlamentam ir iespēja tur arī tieši um, ie, saistīties, un ja nav pietiekamas skaidrības par fondu piešķiršanas kritērijiem, tad atbalsts varētu tikt novirzīts, lai institūciju un attīstību atbalstītu un privātos eh, privātos investorus, bet eh, pilsēniskās sabiedrības atbalsts, demokrātijas atbalsts tam vajadzētu būt eh, pamatā mūsu investīcijām, cik tālu investīciju instrumenti nesniedz skaidrus kritērijus, uh, tad šiem piešķirtajiem līdzekļiem mēs domājam, ka tad šis atbalsts nevar palielināties. Trešais elements - ietekme labumu saņēmējiem. Viens instruments nozīmētu to, ka dažas simetriskās um, programmas un arī geogrāfiskie reģioni netiktu aptvērti. Viena vienīga pieeja varētu negatīvi ietekmēt noteiktus reģionus, kas uh, saņemēs budžeta atbalstu. Uh, Nu, un eh, netiktu atbalstīt būtiskas tēmas, kā piemēram dzimuma vienlīdzība. Tātad es eh, atbalsts vajadzētu, vajadzētu īpaši piešķirt LDC valstīm, uz kurām ir īpašs akcents. Šobrīd visattīstītākās valstis arī um, gūst atbalstu, mums nepieciešami drošības pasākumi. Un demokrātijas respektēšanu uzskatām, ka viens vienīgs instruments um, vājinātu pārskatu atbildību budžeta jomā, bet vajadzētu virzīties pretī lielākai elastībai. Un piektais um, galīgais aspekts ir elastība, um, bet Lielāka elastība, bet mazāka paredzamība. 30% no piešķirtās rezerves varētu palielināt šos riskus īstermiņa, ilgtermiņa un, un vidēja termiņa intereses kļūt svarīgākas par ilgtermiņa interesēm. Mēs jau esam to iekļāvuši savā atzinumā par šo, ka arī LGBTI bāžas te ir pieeja ir tikai tāda viena pieeja, šie jautājumi tiek aizmirsti. Bet būsim priecīgi strādāt ar referenti šo jautājumu risināšanai. Lielas paldies tagad zaļiem. Lielas paldies. Jā, mums ir ļoti mm, kompetents cilvēks, kas strādā pie šīs tēmas, jo viņa arī ir afet komitejām. Vispārīgs dabas komentārs. Mana grupa piekrīta tam, ka. Uh, Nepieciešams veikt vienkāršošanu un veidot sinerģijas starp 12 um, uh, ārējās finansēšanas instrumentiem, bet bažas ir. Tas nav tik ļoti saistīts ar Inta komitejas tēmām, bet kopumā varbūt mm, varētu apvienot sešus instrumentus un atrast varbūt kādus sadarbības instrumentus, bet mēs vēlētos tā, lai daži instrumenti tomēr tiktu nošķirt. Es zinu, ka parlamentā ir bāžas par viena milzu instrumenta izveidi, tomēr, ja tas tā notiktu, tas gan eh, nav šobrīd tā pats par sevi saprotams un noteikts, tad vajadzētu kādus drošības pasākumus. Un referenti arī atbilstīgi norādīja par to, cik svarīgi būs šī instrumenta pārvalde, neaizmirstot arī par Eiropas parlamenta lomu eh, šo instrumentu eh, uzraudzīšanā. Tad vēl es atzinīgi novērtēju referentes grozījumus, kur tiek uzsvērts eh, tas, cik svarīgs ir tirzniecības instrumenta jautājums ilgspējīgas attīstības jomā. Trešais, septītais eh, grozījums iet šajā virzienā, un tā ir laba iespēja arī mums pievērst uzmanību ilgspējas jautājumam un arī uh, piegādes ķēžu cauradzamībai globālā līmenī, jo tas ir tieši tas, uh, kas būs centrā, raugoties uz to, kā tirzniecība iegūs un arī dos savu ieguldījumu ilgspējīgas attīstības jomā. Vēlētos piedāvāt grozījumu, kur mēs atgādinātu komisijai vēl jau vairāk par nepieciešamību izveidot pienācīgas rūpības principu horizontāli, un tagad ir lieliska likumdošana, trešajā grozījumā tas arī ir atzīmēts Kimberlīs process Nu, tur ir izrakteņu konfliktu regula un brīvprātīgas partnerības vienošanās ir bijušas ļoti liederīgas tirzniecībai un attīstībai un taisnīgām globālo vērtību ķēdēm. Jā, es domāju, ka ļoti labs dokuments. Varbūt piedāvāšu vēl dažus grozījumus Nu, par to, ko nu pateicu. Lielas paldies! Ma, S un D. Er, referents vārdā, nu es pastāstīšu par S un D grupas pozīciju. Diemžēl Linda man nevar būt klāt. Viņa atzinīgi vērtē e, Šākas kundzes e, dokumenta projektu, viņai ir vēl papildu uh, komentārus un te pilnībā atbalstu mm, to, ka tiek integrēti dažādi instrumenti un specifiski tas, ka Eiropas attīstības fonds tiek ņemts vērā, un tas jau ir sans lūgums no Eiropas parlamenta puses un S&D grupas piedāvātais budžets 89,2 miljārdu eiro apmērā būtu Tam būtu jānodrošina labāka Eiropas Savienības tirzniecības un attīstības politikas eh, koordinācijas 2030. Mm, gada ilgspējīgas attīstības programmas ietvaros. Vēl viens elements no S&D puses ir eh, multilaterālas tirzniecības sistēmas aizsargāšana ar PTO mm, tās centrā. Tad, tāpēc ir daži elementi, kas saistās ar to, kāpēc finanšu instruments nepieciešams, tā lai uh, E, atbalstītu VTO pārvaldību tā, lai nodrošinātu tirzniecības atvieglošanas vienošanās atbilstīgu piemērošanu un arī veikt labāku koordināciju starp VTO un e, starptautiskām organizācijām, kas ir atbildīgas par um, ilgspējīgas attīstības mērķu īstenošanu, piemēram, ANO klimata organizācijas, UN Women un citas. Es ārējās finansēšanas instrumentu tos vajadzētu vadīties pēc um, pārvaldības, caurredzamības un uh, pārskata atbildības principiem. Un šajā saistībā mēs atzinīgi vērtējam referentes um, darbu un to, ka viņa pieminēja to, ka nepieciešama EP mm, iesaistē budžeta procesā, un mēs arī atzinīgi vērtējam atsauci uz to, cik svarīgi ir nodrošināt konkrētu uh, īstenošanu, um, tirzniecības atbalsta uh, instrumenta jomā, arī mm, šo izrakteņu mm, konfliktu regulējumā un arī pret eh, spīdzināšanas regulējumā un eh, tā, lai būtu kompakts regulējums. Un vēlētos arī veikt dažas citas eksplicītas atsauces, nepieciešamību uzlabot eksanti un ekspostu novērtējumu brīvās tirniecības nolīgumiem, jo īpaši attiecībā uz eh, datiem. Tirzniecības un ilgspējīgas eh, nodaļas būtu jābūt pilnībā piemērojamām. It īpaši tā, lai pilsoniskās sabiedrības organizācijām būtu attiecīga kapacitāte, nepieciešamība arī atbalstīt MVU, tā lai viņi varētu arī izmantot eh, sniegtās iespējas no vienošanām Un arī ir svarīgi sniegt eh, tehnisko un finanšu atbalstu mūsu tirzniecības partneriem, tā lai palīdzētu viņiem izpildīt mūsu standartus. Tātad Zīma sagaida lielisku sadarbību ar referenti. Vairāk neviens runāt nav pieteicies, un tagad došu vārdu komisijai un arī darbības dienestam. Sākumā vārds komisijai mm, Bernards Zansimetrijo no DEFCO ģenerāla direktorāta. Good morning, thank you very much. Labrīt, paldies priekšsēdētāji, labrīt, kolēģi. Komisija apsveic. Deputāts Šāks piedāvātos grozījumus lai pasvītrotu atsaucu uz tirzniecības instrumentu. Tirzniecība e, un šis instruments ir iecerēts, lai varētu stiprināt Eiropas vērtības un principus. Tas ir iekļauts arī regulas e, trešajā pantā, kur tirzniecība tiek nosaukta kā uh, viens no galvenajiem instrumentiem. Tāpat arī darba kārtībā 2030. Tirzniecības stiprināšana ir viens no galvenajiem mērķiem starptautiskajā sadarbībā un attīstībām. Un ko, tāpat kā jūs, mēs uzskatām, ka tas ir viens no mehānismiem, lai veicinātu investīcijas, risinātu migrācijas problēmas un veidot darba vietas runājot par um, referents komentāriem attiecībā uz pārvaldību, mēs apsveicam pastiprināto parlamenta lomu. Šie jautājumi tiek skatīti afēt un deve komitejās. Un mēs apsveicam to, ka parlaments ir uzņēmies politisko vadību strādājot pie šī instrumenta. Uh, instruments. Galvenokārt ir eh, attīstības sadarbības instruments, 90% instrumentu kopējās summas ir kā tāds jāuzskata, un tā ir vissvarīgākā eh, instrumenta sastāvdaļa, kas ir attīstība. Tālāk runājot par elastību pret paredzamību iekļaujot eh, šos jautājumus budžetā, kā jau parlaments to pieprasa, mēs piedāvājam nepiešķirtos eh, fondu summu, kas nav 20, bet mazāk 11%. Protams, mēs arī saprotam eh, to, ka ir jāparedz zinām vadība šīm summām. Bez EDF šodien. Mum, mēs nebūtu varējuši tikt galā ar izmaiņām ārējā darbībā, jāceras ebola vīrus, migrācijas krīze un citas lietas. Tāpat jāatgādina, ka salīdzinot ar esošo EFSD, jaunie noteikumi skata tos instrumentus, kas šobrīd ir iekļauti finanšu attiecībās. Eh, līdz ar to instruments Eiropas fonds ilgspējīga attīstībai šobrīd pilnībā var tikt attiecināts uz FSD. Un mēs gaidām galīgo atzinumu, grozījumus un esam gatavi strādāt, turpināt strādāt pie šī instrumenta lai mēs varētu gūt pilnu pārskatu par ārējo darbību caur vienu instrumentu. Paldies un ārējās darbības dienesta mm, Zebri Kondikungs. Paldies, priekšsēdētājs. Labrīt visiem. Mēs ārējās darbības dienests jūtamies gandrīt pār sagatavoto ziņojumu grozījumiem, ko piedāvā Inta komiteja, jo tie pauž instrumenta ārējai sadarbībai garu, kas būtu plašs, aptverots attīstības, ilgspējīgas attīstības svērķus, taiskaitā tirzniecības jomās, kā jau to pieminēja komisijas kolēģis. Mēs apsveicam atsauci uz atbalstīto tirzniecības politiku, uz ekonomisko diplomātiju, uz iekļaujošu un ilgspējīgu ekonomisko izaugsmē. It īpaši mēs apsveicam uzsvaru uz multilaterālismu, kas ir nozīmīga mūsdienu iezīme un kopumā mēs varam atbalstīt intā piedāvāto procesu. Runājot par instrumentu pārvaldību, mēs atbalstām, kā jau tika piedāvāts, Eh, turpināt sniegt informāciju par instrum, instrumentu ieviešanu, regulāri tikties ar komitejām viedokļa apmaiņās un tāpat mēs iedvesmojamies no šīs komitejas prakses, eh, kas ir uzraudzības grupa tirzniecības nolīgumiem. Šāda regulāra informācijas apmaiņa ir ļoti noderīga un tas um, ikdienā arī palīdz parlamentam īstenot savu uzraudzītāju lomu. Tāpat es uzklausīju ar prieku vairākus komentārus. Deputāta Hautala norādīja uz piegāžu, uz aprites procesu caurskatāmību un tas līdz ar tādām problēmām kā cilvēktiesības, eh, atbildībās un standarti vides jomā cilvēktiesībās ir ļoti svarīgi visās tirzniecības nolīguma lomā, eh, jomās, un mēs eh, gaidām veiksmīgu procesu noslēgumu. Marija Tešķāke, paldies priekšsēdētāji. Domāju, ka mē, mums izdosies sagatavot plaši atbalstītu atzinumu šajā komitejā, un es arī esmu gandarīti par to, ka mūsu viedoklis saskan ar komisiju ļoti būtiski. Uh, ir zināts detalizētāk eh, notiekošo, un es brīnos, ka eh, šīs detaļas netika jau sniegs līdz šim, kāda būs parlamenta loma. Un mums vajadzētu arī runāt par valdību lomu, pirm, pārvaldības lomu, pirms mēs izvērtējam instrumentu un ņemot vērā kom, šīs komitejas prioritātes mums ir jāpaturprātā, cik ir būtiskā laba pārvaldība Eiropas Savienībā un šajos nolīgumos. Un es cerīgi raugos uz veiksmīgu darba noslēgumu. Paldies! Termiņš ir 27. novembris, 2018. Un tagad mēs varam pāriet pie desmitā darba kārtības punkta, kas ir atskaite no Buenas Airesas parlamentārā uh, fóruma mūsu delegāciju vadīja Viklerkungs. Paldies, priekšsēdētājs. Delegācijā piedalījās deviņi deputāti Buenos Airesas G20 parlamentārajā fórumā. Tie bija deputāti no lielākajām politiskajām, praktiski visām politiskajām grupām. Un kopā ar mums ceļoja četri trigrupu konsultanti. Kopējais novērtējums būtu pozitīvs. Delegācija bija veiksmīga, loģistiski sarežģīta, jo mēs piedalījāmies pirmajā G20 parlamentārajā fórumā. Tāds tas bija pirmais, jo visi citi pasākumi, kuri iekļāva uh, parlamentārošus iepriekš tika eh, organizēti eh, citos līmeņos un nevis ar tik labu parlamentāro pārstāvību. No Afetā piedalījās Davids Makalisters un es, mēs piedalījāmies diskusiju paneļos par efektīvu eh, bezkorupcijas pārvaldību. Tur piedalījās Safet priekšsēdētājs Makalisters un es no Inta piedalījos daudzpusīgas tirzniecības padelī. Mēs diskutējām par reģionālām lietām, par um, tikāmies ar pilsonisko sabiedrību, ar valdības pārstāvjiem gan pirms, gan pēc G20 fóruma mūsu vizītes eh, mirkļi brīdis bija ļoti nozīmīgs Merkosur sarunām, un dalībnieki nāca klajā ar vēstījumu par sarunu pabeigšanu visdrīzākajā laikā, katrā ziņā pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Mūsuprāt, tas ir tam būtu jānotiek, bet tas arī notika periodā īsi pēc prezidenta brēlēšana Brazīlijā, kas jau ir ar savu ietekmi uz tendencēm Merkursur sarunās. Mēs tikāmies draudzības grupas um, vairākos uh, uh fórumos. Uh, Ja man ir jārunā par negatīviem aspektiem, tas attiecas uz eh, dažādiem um, tikšanās līmeņiem, piemēram, mums nenotika paredzētā tikšanās ar Argentīnas prezidentu, tāpat atsevišķas mūsu tikšanās tika pazeminātas statusā Es domāju, ka mūsu sekretariātam jāturpina sakot vismaz divām lietām. Pirmkārt, stiprināt G20 parlamentāro dimensiju, un tas varētu būt kā labs signāls, ka šī gada pasākums ir jāatkārto vismaz tajā pašā līmenī, un otrkārt, būtiski ar e, Merkosur sarunu uzraudzību, tās ir ļoti nozīmīgas Eiropas Savienībai. Un noslēgumā šķiet priekšsēdētāji man mazliet vēl ir mazliet laika. Tātad pirmkārt, pirmā parlamentārā G20 fóruma izveidi. Mēs to apsveicam. Tāpat arī parlamentārieši no citām G20 valstīm apsveic šo fórumu, jo tas stiprina G20 procesa demokrātisko leģitimitāti. Mums bija līderu samets, tagad mums ir parlamentārais fórums, tālāk par uzņemošo valstu Argentīnu. Delegācijas dalībnieki varēja vērot Argentīnas atvēršanos pēc protekcionisma un izolacionisma desmitgadēm. gadiem tās apņemšanos uz sadarbību, multilaterālismu, brīvo tirzniecību. Protams, reformas ir jāturpina un ir jādomā par vairāk pilsoniskās sabiedrības iekļaušanu šajā reformu procesā. Par Merkosur sarunām mēs parādījām savu atbalstu un deklarāciju līmenī mēs tikām uztvērti ar lielu atvērtību, taču jāapzinās, ka mm, ir ienācis tāds spēlētājs kā jaunais Brazīlijas pre eh, prezidents, un eh, situācija nav vienkāršā. Reģionālā situācija ap Merkosur valstīm nebūtu nav vienkārša. Tāpat mēs izmantojām iespēju tiekoties ar deputātiem no citām valstīm, lai vei, veicinātu Eiropas Savienības priekšlikumus par PTO reformu. Domāju, ka šī reforma tiek atzīta viscaur pasaulē, bet, protams, runājot par diskusijām pēc būtības, reformas sakarā tās turpinās. Un Visbeidzot, sadarbībā ar Eiropas Savienības institūcijām un aģentūrām. Šeit mums sadarbība ir laba, mums ir labs atbalsts no Eiropas Savienības delegācijas Buenos Airesā un ar komisijas un ārējās darbības dienestu. Mēs eh, organizējām īsu brīfingu ar ārējās darbības dienestu. Diemžēl man jāsaka, un, ka mēs Eh, Ante un eh, Inta lūdzām brīfingu no trade ģenerāla direkcijas, kuru mēs nesaņēmām, bet kopumā šīs delegācijas darbs bija ļoti veiksmīgs un tāpat arī mēs varējām parādīt vienotību un solidaritāti starp deputātiem no dažādām politiskajām grupām nododot tālāk Eiropas Savienības vēstījumu, mūsu pamatvērtības, mūsu rūpes par tuvāko nākotni, un domāju arī, ka mums eh, izdevās atstāt savu iespaidu šajā sanāksmē G20 un arī būt klāt mēdījos Buenos Airesā, Argentīnā. Paldies! Jautājumu komentāru Šaltskungs. Paldies priekšsēdētāji par ļoti interesanto un detalizēto brīfingu. Iespējams, es nedzirdēju, bet vai uh, bija arī tērauda fórums, kurš tika uzsākts G20 eh, ietvaros, un arī no Vācijas puses katru reizi mēs meklējām risinājumu tāds tika vienmēr uzsvērts, ka G20 tērauda fórums ir ļoti nozīmīgs eh, rīks, un tas ir eh, ir būtisks aspekts. Jūs pieminējāt arī citus pasākums gada 20 forumu ietvaros, un tajā piedalās attīstītāko valstu daudz pārstāvji, lai strādātu pie šiem, ar šiem jautājumiem un arī par citiem ilgspējīgi sakarā. Paldies! Mēs visi 20 dalībnieki bijām pārstāvēti šajā G20 sanāksmē. Bija arī Savienoto valstu pārstāvi, un kā noritēja sadarbība starp delegācijām, starp dažādām valstīm. Okay, thank you very much. So... Paldies. Pirmkārt, priekšsēdētāji, Amerikas delegācija nebija klāt un kongresmeņi nepiedalījās, tāpēc nevaru atbildēt uz šo jautājumu. Protams, mēs daudz runājām par savienotajām valstīm, taču tas nav gluži viens un tas pats. Tāpat arī mēs par to daudz runējām. Uh, paneļa diskusiju laikā, organizētos formātos, pēc runā, ar diskusijām pēc runātāju prezentācijas, un plaši tika diskutēta savienoto valstu nostājas un iespējas dažādu tarifu lēmumu sakarā, ko pieņem eh, savienoto valstu prezidents, un visumā šķiet, ka eh, nepastāv visai liela uzticība no ASV puses PTO, tāpēc eh, vairums no klātesošiem, vismaz tie, kur izteicās, pauda savu atbalstu PTO nākotnēji, tā vienlaicīgi atzīstot, ka organizācija ir jāreformē. Eh, runājot par Eiropas Savienības um, priekšlikumu būtību, tie netika apspriest tehniskā līmenī, bet tie tiks skatīti bez Savienoto valstu klātbūtnes par tērauda fórumu. Savukārt atbilde būtu līdzīga. Domājams, ka G20 valstu vadītāju uh, sanāksmē būs runa par tērauda fórumu. Un pats paneļa diskusijā, kurā piedalījos es par multilaterālismu, bija klāt Korejas pārstāvis, kurš pacēla tērauda kapacitātes jautājumu. Un Helmut par ilgspējīgu attīstību runājot, tas bija temats, kas bija klātesošs vairākās paneļa diskusijās un runātāji pieskarās, pieskārās eh, šiem jautājumiem un 2030 darba kārtībai un arī to, ka visās tirzniecības politikās šis elements tiek iekļauts. Tāpat piebildīšu arī to, ka vairāki analītiķi pauda skepsi par parlamentāro dimensiju jūs tikai diskutējat, jo e, izpildu vāra piedara valdībām, kas izraisīja daž, daudzu dalībnieku pretestību, un tagad runājot par amerikāņu delegācijas klātnēsamību, jānorāda, ka bija viņu vidustermiņa vēlēšanas un tas arī paskaidro, kāpēc viņi nepiedalījās šajā parlamentārajā formā. Paldies, un ar to mēs esam pabeiguši skatīt mūsu darba kārtības desmito punktu un varam pāriet pie 11. kas būs pirmais balsojums. Oui, merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir viens jautājums, jo Inta sekretariāts man informēja, ka esat nosūtījuši vēstuli Japānas premjeram, kā Inta priekšsēdētājs, un šī vēstule Manī vieši izbrīna, jo es kā ēnu referents netiku konsultēts šīs vēstules sakarā, es tikos ar citiem ēnu referentiem, arī viņi, ar viņiem nav konsultācijas notikušas, Sinta komiteja lēmums nav pieņemts, un man nav skaidrs, kurš tad jūs pilnvaroja šādu vēstuli nosūtīt. Tāpat ir nedaudz dīvaini, ka šī vēstule tiek nosūtīta premjeram, jo ierastais ceļš būtu caur Japānas misiju Briselē. Un vēstulē jūs runājat um, par mums, vi angliski, kā vārdā tas ir, vai tas ir inta komiteja, vai, vai tie būtu citi cilvēki. Uh, Jūs eh, norādat, ka vēlaties eh, ziņas par TSD sadaļu pirms balsojuma plenārsēdē par nolīgumu. Un es gribētu izprast, kāda ir jūsu stratēģija šī eh, lūguma sakarā jo notika tikšanās ar Eiropas Savienības Japānas delegāciju pagājušā nedēļā Strasbūrā, kad sociāldemokrātu referents mūs informēja pār sanāksmēm, kuras ir notikušas, tāpēc būtu noderīgi konsultēties ar referenčie sakarā un katrā ziņā Esmu ļoti izbrīnīts par šo soli, un man nav skaidra uh, tā pievienotā vērtība. Paldies! Tik tiešām tika pieņemta rezolūcija, un uzskatīju pār savu pienākumu eh, paziņot eh, mūsu. Ja, uh, Japānas eh, draugiem par pēdējām tendencēm un slēdzieniem. Es uzklausīju koordinatoru pieteikumu un lūgumu šajā sakarā pirms pieņem lēmumu nosūtīt vēstuli. Un tagad mēs varam pāriet pie balsošanas. Ceru, ka visiem ir balsošanas kartas līdzi un sākam. Not working? So, everybody has voted. Viss nobalsojuši. The vote is closed. Beidzam balsot. It's everything in order. Viss darbojas. Labi. Es gribētu balsot par, ja šis būtu īsts balsojums. Es īsti nesapratu, par ko mēs te balsojam. Tas bija vienkārši testa balsojums. I voted yes. <laughs> Okay. Perfect. So, the first real vote now. Labi, tagad īstais balsojums. Balsosim par blokķēdi ziņojumu projektu Evama Klārkina. Pirmais grozījums ir otrais kompromiss, kurš pār pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais par. Piedodiet, aizmirsu 31. grozījums par pret atturas noraidīts. 4. kompromiss par pret atturas pieņemts. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts. 6. kompromiss par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts 63 pār pret atturas pārbaudam 63. sākam balsot. And the vote is closed and it is. Beidzam tas ir noraidīts 64 pār pret atturas pārbaudam pieņemts 65 pār pret atturas noraidīts 66 pār pret atturas noraidīts kompromiss 10 pār pret atturas pieņemts 11. kompromiss pār pret atturas pieņemts 73 divās daļās. Pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pārbaudam elektronisku otro daļu 73. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts 13. kompromiss par, pret atturas pieņemts 14. par, pret atturas pieņemts 85 par, pret atturas noraidīts 15. kompromiss par, pret atturas pieņemts 87 par, pret atturas pieņemts pieņemts 89 par pret atturas noraidīts 95 par pret atturas noraidīts, bet pārbaudam, sākam balsot. 5 is open. And the vote is closed.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 atturas pieņemts, 117 pār pret atturas pieņemts, 82 pār pret atturas pieņemts, 7 pār pret atturas pieņemts, 8 pār pret atturas pie, noraidīts, 9 pār atkrīt, 10 pār pret atturas pieņemts, 11 pār pret atturas pieņemts. 12 pār pret atturas pieņemts. 12 pār pret atturas pieņemts. 14 pār pret atturas pieņemts. 16 pār pret atturas pieņemts. 17 pār pret atturas noraidīts. Pirmais kompromiss pār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 pieņemts, divi par, pret, atturas, pieņemts, trīs par, pret, atturas, pieņemts, četri par, pret, atturas, pieņemts, pieci par, pret, atturas, pieņemts, seši par, pret, atturas, noraidīts pārbaudam. Sākam balsot seši. And the vote is closed. Beidzam. Pieņemts. Tālāk. Itri atzinums. 12. punkts jābalso par pret atturas. Pieņemts. Tālāk. Gala balsojums elektroniski sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Ar vairākumu ir pieņemts. Apsveicam Annu Maklārkinu. Emu Maklārkinu. Tālāk nākamais punkts. PTO modernizācija. Esam jau par to runājuši pēdējo dienu laikā vairāk kārt. Ten, twelve. Twelve. Yeah. Wrong list or wrong number. so there was a change of agenda. That's ah, okay. Why, so. Yeah. To be clear, it's item 12. 12. punkts par PTO darbību turpmāko. Rubika un mans ziņojums. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. 4A par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 31 par pret atturas pieņemts, sestais kompromiss par pret atturas pieņemts. Papildus sestam kompromisam par pret atturas noraidīt šis papildinājums. 43. otrā daļa par pret atturas pieņemts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 13. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts, papildinājums 13. kompromisam par, pret, atturas, pieņemts, 60 par, pret, atturas, noraidīts, 61 par, pret, atturas, noraidīts, kompromiss 9 par, pret, atturas, pieņemts, desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts, 71 par pret atturas pieņemts, 11. kompromiss par pret atturas pieņemts, 12. par pret atturas pieņemts, 77 par pret atturas pieņemts, 1. kompromiss par pret atturas pieņemts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 noraidīts 12 par pret atturas pieņems, otrais, kom, 12, otrais kompromiss par pret atturas pieņemts, viens par pret atturas noraidīts, divi par pret atturas pieņemts, trīs par pret atturas pieņemts pieņemts 4 par pret atturas, pieņemts 5 par pret atturas, pieņemts 9 atzinums. Helmut? Lūdzu, Helmuts, par dēve. Mēs varētu papildus balsot arī par dēvi ceturto punktu. Tas nav 31. kompromisā. Sekretariāts saka, ka tas nav saskanīgi ar kompromisu. Rubikungs nav saskanīgs. Nu, viņš ir ļoti dāsns. Labi, balsosim par ceturto deve punktu. Ceturtais, kurš par? pret atturas noraidīts. Astotais. Astotais par pret atturas noraidīts. Deviņi par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais par pret atturas noraidīts. 13 pār, pret, atturas, pieņemts, 15 pār pret atturas noraidīts, 16 pār pret atturas noraidīts, 17 pār pret atturas noraidīts, 18 pār pret atturas noraidīts. Un tagad balsojam par visu rezolūciju un um, grozījumiem. Sākam balsot And the vote is closed. Jā. Beidzam balsot. Adopted with a broad majority. Ar lielu vairākumu pieņemts. Tagad mums ir arī nostāja PTO reformām. Nākamais, 13. par Samoā pievienošanās partnerattiecību pagaidu nolīgumam. Pirmais grozījums. Autors kundze gribētu paskaidrot, jo Bija diskusijas par to, vai vispār tas ir pieņemami. Es gribu teikt, ka tik ilgi, kamēr Samoa ir uz ES sāraksta starp valstīm, kas nesadarbojas nodokļu jomā, tad nu, mums viņus vajadzētu izņemt no šī saraksta vispirms. Tādēļ piedāvāju pārcelt balsojumu. Pirmais grozījums Pal, par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts. Gala balsojums elektroniski sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu vairākumu. Nākamais 14. Atzinu projektus par 17. gadu ziņojumu par EIB finansēm. Pirmais kompromiss pār pret atturas pieņemts. Trešais grozījums pār pret atturas noraidīts. Četri pār pret atturas pieņemts. Pieci pār pret atturas noraidīts. Otrais kompromiss pār pret atturas pieņemts Pārbaudām otro kompromisu, sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. And it is adopted. Pieņemts 6 par, pret atturas. Pieņemts 9 par, pret atturas. Pieņemts 10 par, pret atturas. Pieņemts 11 par, pret atturas pieņemts, 12 par pret atturas pieņemts, 3. kompromiss par pret atturas mm, šeit noraidīts, pārbaudīsim. Trešo kompromisu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 14 par pret atturas pieņemts 17 par pret atturas pieņemts 18 par pret atturas pieņemts 19 par atkrīt 22 par pret at, atturas at, norādīts 23 par pret atturas pieņemts Pārbaudām elektronis 23. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Divdesmit četri par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudam 24. sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais kompromiss par. Pret. Atturas. Pārbaudam. Šķiet noraidīts, bet sākam balsot. And the vote. Beidzam balsot. Norēdīts. 28 par pret atturas pieņemts, 29 par pret atturas pieņemts, 32 par pret atturas pārbaudām 32. sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Nu, pieņemts. 35, 36, 37 identiski par pret atturas. Nav skaidrs. Elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts, lūdzu, celiet rokas. 39 pār pret atturas pieņemts, 40 pār pret atturas. Šķiet noraidīts, pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad gala balsojums. Sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Liels paldies referentam. Nu, ko esam noslēguši balsošanu? 15. punkts. Lūdzu, pametiet zāli klusumā. 15 is monitoring group activities. Monitoring grupas aktivitātes. Monitoring group on GSP. Mums bija uzraudzības grupa par GSP. Kristofam Jeneram vārds. Thank you very much. Uh... Lielas paldies! Es vēlētos ziņot, ka 16. oktobrī mums bija uzraudzības grupa GSP sanāksme GSP jomā. Runājām par divām tēmām - iespējamo uh, atcelšanu visā, kas saistās ar Mjanmu un arī par vidustermiņa pārskatu bija tēma. Komisija mūs informēja par uh, steidzamo misiju uz Mjanmu un arī procesu, kas pēc at, um, apturēšanas procedūru sākas, respektīvi, ka tā tiek publicēta oficiālajā uh, vēstnesī, un tā tad ir iespējama daļēja apturēšana pēc tam um, vai arī citas iespējas, un komisija uzspē, uzsvēra, ka um, jebkādas apturēšanas gadījumā būtu jāņem vērā GSP regulas um, mērķi, proti nabadzības mazināšana un ilgspējīgas attīstības mērķi ka tie tiktu ietekmēti. Es joprojām uzskatu, ka mēs zinām, ka situācija ir smaga, nopietna Mjanmā un Kambodžā, bet uh, ir svarīga lieta uh, Eh, kā piemēram eh, sieviešu nodarbinātība un eh, citas lietas, kam nevajadzētu būt apdraudētam mūsu darbības rezultātā. Komisija mūs informēja par schēmas vidustermiņa novērtējumu. Viņa atzīmēja to, ka pētījumā izmantotai dati neietver datus visiem četriem pilniem gadiem, kas mums būtu uh, jāizvērtē. Nu, lūk, tas tad man ir ziņojums par šo konkrēto sanāksmi. Lielas paldies! Vai ir kādi jautājumi par mm, GSP? Ja jautājumu nav, tad nākamā uzraudzības grupa par ASV kopā ar Kanādu un Meksiku. Un mēs, protams, runājām par nafta 2.0, tagad to sauc par USMCA Un, protams, specifiski šajā jaunajā naftā ir noteikumi, kas mūs prāt neatbilst PTO par šo dubulto izcelsmes noteikumu. Tur 5% produktiem un e, daļām un 40% ir jāsaražo valstī, kurā vidējā alga ir 60 dolāri. Tāpat bija arī Mm, par Meksiku runa, par ko, to, ka kvot, eksporta kvota tiek pieņemta un tas arī ir nolīgumā. Mēs jau runājām par to. Un skaidri komisijai norādījām, ka vēlamies, lai būtu labāka aina Mm, par to, kā tas varētu ietekmēt Eiropas ražotājus, nu, lai komisija izstrādā ietekmes novērtējumu. Tātad to darīs visai drīz. Nu, lūk, tas tad par uzraudzības grupu par ASV, Kanādu un Meksiku, un mūsu Kanādas referents Pabrika kungs ir pametis parlamentu, nu, un viņam nav aizstājēja. ETP būs par to jāpadomā. Labi. Good. No questions, then. Jautājumu nav. Tādā gadījumā pievēršamies ad hoc mm, delegācijai eh, vizītei uz Dienvidu Āfriku. Marija Šāka bija delegācijas vadībā, ja mēs devāmies uz Dienvidu Āfriku no 29. oktobra līdz 1. oktobra novembrim. Ik viens, kas sako līdzi mūsu svarīgajā partneru eh, valstu grupā Āfrikā, mm, eh, var secināt, ka daudz eh, pārējas procesu notiek Zūma. Ehm, val, pēc Zūmas valdības tagad ir jauns prezidents, viņš arī bija um, Viņš Strasbūrā bija un dalījās personīgajos iespaidos kopš mūsu vizītes, un bija iespēja arī uh, veikt um, ieskatu par šo Zumiju valdību un pārēju. Mums bija ļoti laba sanāksme ar ministru Gordanu, kas mums paskaidroja, kā jaunā valdība cenšas uh, risināt korupcijas problēmas. Un uh, visu šo valsts sagrābšanas problēmu Dienvidāfrikā reformējot uh, uzņēmumu mm, statusu un arī valdes. Uh, cenšoties izskaust toksiskos faktorus. Mums bija iespēja arī runāt ar sievietēm uzņēmējām eh, par to, kā tās var mm, eh, atraisīt savas iespējas pateicoties tirdzniecībai. Bija diskusija par lauksaimniecību un specifisko spriedzi, kas diemžēl pastāv starp Eiropas Savienību un Dienvidāfriku. Un cerams, ka būs iespējams rast risinājumu. Tad mums bija iespēja arī apmeklēt eh, platīna izraktuvī. Tur bija tiešām milzu mērogs, mm, kurā šī raktuve darbojas un arī ietekme uz vietējiem iedzīvotājiem. Mēs uzklausījām pārstāvjus pēc raktuves apmeklējumam. Tāpat uzzinājām par zemes reformām, arī viens no atslēgas tematiem specifisks Dienvedāfrikam pēc aparteida beigām eh, nav palielinājušies zemes īpašumi melnādainajiem iedzīvotājiem, un tad tas ir tāds izaicinājums pilns risinājums, un, protams, ir arī lauksaimnieki, kur nevēlas atdot savu daļas no saviem īpašumiem, kaut arī pretī saņemto atbalstu. Jautājums, kā to atrisināt? Tad devāmies no Johannesburgas uz Cape Town. Mums bija iespēja apmeklēt uh, vīna laukus, kas uh, progresīvi strādā, apmācot um, bērnus ar uh, no dažādas sociālās uh, izcelsmes un arī uh, ir iespēja ražot uh, savus vīnus uh, cilvēkiem, kuri savulaik strādājuši šīs zemēm. Tātad, uh, paši darbinieki var eh, uzņemties vairāk, un eh, tā ir savu ziņa parāku prakse. Ļoti labs ieskats bija, bija iespēja iepazīties ar cilvēkiem, noskaidrot par šo pārejas procesu. Es tiešām ceru, ka. Jā, nu, prezident, ka mūsu vizītes arī mm, uzlabos situāciju. Mēs redzējām, ka Dienvidāfrikāņi ļoti uh, aktīvs raugās uz BRICS kā jauno ģeopolitisko uh, aliansi, bet uh, Brazīlija, Ķina, Krievija, nu visi šie notikumi, kas tur notiek, es godīgi sakot domāju, ka attiecības ar mums Eiropu, neraugoties uz grūto pagātni, protams, nu jābūt arī realistiskiem, uh, var būt būtiskas un nākt par labu cilvēkiem ar tādu mm, noskaņojumu un garu mēs arī veicām šo vizīti. Jā, paldies tiešām sarežģīts pārējais posms, un es pats arī tā to izjūtu, ka tur ir kāpumi un kritumi attiecībās ar Eiropas Savienību. Rubika kungs. Ich möchte mich äh, auch bei unserer Delegationsleiterin äh, Schak. Nu jā, arī es vēlējos izteikties un pateikties delegācijas vadītājai. Äh, Tiešām viņa ļoti labi aprakstīja problēmas, ar kurām saskārāmies un redzējām Dienvidā Afrikā, bet šo valstu, šīs valsts potenciāls parādīja to, ka kvalitatīvu produktu eksports, kur iedzimumi šajos vīna laukos, un ka tas nāk par labu dažādām iedzīvotāju grupām un jāspēj uh, atrast e, izglītības e, iespējas, e, skolas, kas ir tikušas atvērtas šajā lauku saimniecībā. Tiešām iespaidīgi tas arī parāda to, ka mm, agrārā reforma Dienvidāfrikā ir ļoti būtiska un var sniegt lielu labumu. Ir lieli īpašumi kas tur pastāv, un arī valstī jāspēj atrast veidu, kā eh, piešķirt zemes eh, privātu personām un tādējādi padarīt šo agrāro reformu liederīgu. Es biju ļoti pārsteigts. Mēs devāmies uz raktuvi, tur bija arī kobalta ieguve, eh, kas ir ļoti svarīgs elements baterijās, akumulatorus, un tur parasti 7 kg kobalta vajag uz vienību. Uh, Cena ir pieaugusi trīskārt, un tā īsti vēl neaptver visas izmaksas. Te ir runa tiešām par konkurenci pasaules mērogā, izaivielu jomām. Mēs arī prātojām, kā pārstrādāt kobaltu. Un to nevajadzētu arī atstāt izgāstuvēs vajadzētu mm, pārstrādāt un izmantot šis kobaltus no baterijām. Mūsu vizīte Dienvidāfrikā bija ļoti interesanta. Ļoti daudz ko uzzināju. Es domāju, visi uzzināja ļoti daudz ko, un tas mums visiem bija ļoti liederīgs. Paldies priekšsādātāji. Es arī vēlētos pateikties Marīčai par to, kā viņa vadīja mūsu delegāciju. Jo nu citi nebija vienmēr notikumu augstumos, ja tā var teikt. Situācija tomēr bija ļoti īpaša. Es domāju, kā raktuves apmeklējums bija ļoti interesants, bet vēl jo interesantāk bija uh, aprunāties ar vietējiem uh, pārstāvjiem. Mēs vēlējāmies pievērsties tam, kādu devumu sniedz šī raktuve. Mums izdevās uh, to noskaidrot. Bija šī uh, Nu, pretrunas bija gan pilnīgi viss uh, melns reizēm, reizēm atkal balts likās, un Dienvidāfrika ir trešā lielākā ražotāja pasaulē noteiktiem produktiem, un es pats arī piedalījos tikšanās ar Austrijas un Vācijas uzņēmumiem. Mēs redzam šo lielo uzņēmumu atbildību. Kas iegūst izaivielas valstī? Un tad ir jāskatās, kas notiek pēc tam. Katras mašīnas akumulators mm, ar šo kobaltu. Un nu, tur taču arī ir sava atbildības eh, dēva mm, ar priekšrocībām uz vietas un jāizveido ilgspējīga attīstība tur. Pēc tam par agrāro reformu. Bija ļoti mm, dzīvas diskusijas, bija arī kritika par par to, ka konstitūcijā noteiktā reforma ir paredzēta, tā ir jānotiek, bet uh, lietas um, nevirzās uz priekšu, ir jānodrošina arī, zinām, kompensācija. Šī reforma ir nepieciešama tā, lai atbalstītu nabadzīgākos valsts iedzīvotājs. Nevajadzētu radīt kādus destabilizējošus faktorus, mm, tā lai aparteids tiešām nu, būtu pagātne. Mēs arī tikāmies ar nu, pilsētu pārstāvjiem. Viņi teica, ka nevarēja ražošanu uzturēt. Mēs saprotam, ka tas ir eh, temats, kas ir ļoti pretrunīgs. Un arī um, Raga um, universitātes tiesību ar mm, pārstāvis to uzsvēra. Un mums viņš lūdz uzdot tiešām ļoti skaidrus jautājumus Dienvidāfrikas amatpersonām. Mēs eh, sakosim ļoti rūpīgi šim uh, failam līdzi arī turpmāko laiku. Mēs arī tikāmies Mums bija šī tikšanās arī Strasbūrā. Un nevar apmierināties tikai ar to, ka mēs Dienvidāfriku pieminam tikai laiku pa laikam. Tas mums ir ļoti svarīgs partneris. Paldies, Kampebeni, mana kungs. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Lielas paldies par uh, organizatoriem par šo liederīgo braucienu. Pirmā lieta, kas man pārsteidza, uh, bija tas, cik eh, plaši tiek eh, ražotas mašīnas Dienvidāfrikā, BMW. Eh, lielā mērā veids ekspertu uz apvienoto karalisti. Apvienotā karaliste ir otrs lielākais Dienvidāfrikas tirgus. Tas man bija pārsteigums vēl. Pat esam priekšā ASV, tātad tirgus ir ļoti liels un ļoti liels eksportētājs. Un tad runājot par šīm mācībām un secinājumiem, par šī valsts e, sagrābšanu Dienvidāfrikā ceturdaļu. Vai man tad e, uzgaida? Jā, nu mēs te jokojām par šo tēmu. Good joke, Mr. Joe. Thank you very much. The, um, yeah, I was going to say. Jā, nu, tiešām šokējoša valsts e, sāgrābšana. nozakšana ceturdaļa no valsts ekonomikas tika um, piesavināta no valsts prezidenta puses. Tātad runa ir par ceturdaļu no ekonomikas apmēriem. Liels trieciens tas tā ir un rāda liels ekonomiskās problēmas, no kurām ir jāatgūstas. Un visbeidzot šī agrārā reforma, par kuru runāja kolēģi. Tā ir ļoti būtiska tēma. Nu, ir iespēja tiešām kļūt par otro Zimbabvi, eh, tā būtu katastrofa ikvienam, vai arī prezidents Ramapoza patiesībā visai gudri šo lietu risina. Tur ir daudz eh, interešu, kas stāvēs šīs agrārās reformas, bet viņš saprot politisko situāciju. Viņam ir jā tiek galā ar politisko spiedienu, viņš to dara visai gudri, un ja viņš pareizi to darīs, tad e, tā e, nekļūs par tādu reformu, kas tikai atgrūž e, investīcijas, un Baltija iedzīvotāji, viņu skaits samazinājies līdz 8%, daudz ģimeņu pamet valstu, nu, potenciāls ir liels, un valsts ir tiešām lieliska. Jā, patiešām. Paldies par to, ka e, ziņojāt par šo darba braucienu. Paldies Šākes kundzei par to, ka vadījāt šo delegāciju. Ļoti rūpīgi sekosim tam, kā situācija tālāk attīstās Dienvidāfrikā. Uh, Un tagad ir neliela problēma mums, jo uh, komisija nav klāt, uh, lai runātu par nākošo punktu. In five minutes. Okay. Three minutes break. Pāris minūšu pārtraukums. Okay, so, dear colleagues. Kolēģi, 17. darba kārtības punkts, kas ir Eiropas Savienības Āfrikas alianse eh, ilgspējīgām investīcijām un darba vietām. Savā pēdējā runā Žants Klots Junkers um, paziņoja kā pārsteigumu mums šo jauno perspektīvu. kas būtu apvienots partnerattiecību nolīgumus Pānāfrikas eh, nolīgumā pār brīvo tirzniecību ar kontinentu visu. Tas bija negaidīti un īsti nebija skaidrs, kas ar to tik domāts. Tīpaši. Ja runājot par eh, partnerattiecību nolīgumiem, par kuriem mēs runājam šeit un kā tas viss tiktu īstenots. Un tik tiešām eh, par, EPA eh, e ir ar reģionālo pieeju, jo tirzniecības apjoms ir uh, visai nozīmīgs, bet vienlaicīgi mums būtu jāveicina sadarbība dienvidu dienvidu virzienā. Taču šī jaunā perspektīva bija mums kā pārsteigums, un mēs gribētu dzirdēt vairāk šajā sakarā, un kopā ar mums ir Erģa Askula, kas vada ekonomisko partnerattiecību nodaļu un pastāstīs mums vairāk. Paldies priekšsēdētāji, godējumi deputāti. Eiropas Savienība atbalsta Eiropas uh, Savienības Āfrikas brīvās tirzniecības uh, uh, jomas izveidošanu. Savā 12. septembrā uzrunā komisijas priekšsēdētājs piedāvāja aliansi uh, lai veidotu ilgtspējīgas investīcijas un darba vietas, un tas iekļauj nozīmīgas uh, uh, jauninājums investīciju veicināšanā, dialogā ar Āfriku un arī nozīmīgi rīki šeit būtu ārējais investīcija plāns un tirzniecības uh, sakara ar Āfriku. Eh, Āfrikas paziņojumā ir skaidri norādīts, tirzniecības režīms ar Eiropas Savienību ir jāizmanto visplašākajā eh, apjomā, kā būvniecības bloki, lai eh, veicinātu Āfrikas brīvās tirzniecības zonu, kur tiek veidot. Tas nozīmē, ka ir vairāk jākoncentrējas uz ekonomiskās partnerības nolīgumu ieviešanu Leisahāras Āfrikā, paplašinot EPA uz citām valstīm, uz citiem tomatie, tematiem, kuri šobrīd tiek iekļaut esošais EPA, kā arī intensificēt sarunas ar Ziemeļāfriku par brīvās tirzniecības nolīgumiem, kāda šobrīd norit ar Tunisiju un iespējams ar Maroku nākotnē. Tāpat mēs turpinām atbalstīt citas darbības alianses ietvaros, kas nav trade ģenerāldirekcijas ietvaros Eh, dažas nosaukšu tehniskā finansiālā palīdzība Afrikas brīvās tiežniecības eh, jomai pie tā strādā DEFCO, tālāk izaugsmas un darba vietu līgumi Lejas Sahārai, kur mēs no trade puses vēlētos būt piesaistīti un arī šie dokumenti dos iespēju Āfrikas partneriem Eh, piesaistīties starptautiskajā vē, un reģionālajā vērtību apritē un būs ar pievienoto vērtību. Tālāk dialogs par sadarbību par investīciju klimatam. Arī tas norit eh, lauksaimniecības jomā caur komisāram Hogana Task Force lauku Afrikai. Un mūsu tirzniecības politika veido nepieciešamos padinā, pamudinājums, lai piesaistītu investīcijas Āfrikas valstīm un reģioniem, un tā ir daļa no trešā pīlāra ārējam investīciju plānam, kurš tiek gatavots Āfrikas partneriem. Tāpat tirzniecība ir vairāk jāiestrādā valsts privātā uh, sektora dialogā un tā būtu platforma eh, sarunām gan ar valdībām, gan ar privāto sektoru Āfrikā. Un visbeidzot, labāka eh, virzība aid for trade, ja palīdzība atbalstam eh, pasākumiem šeit ir runa par standartiem, citiem jautājumiem, un pilnībā mēs šeit sadarbojamies ar Eh, attīstības un sadarbības eh, eh, direkciju. Marija Rēna, paldies! Tāpat kā jūs, priekšsēdētāji, es biju izbrīnīta pār komisijas priekšsēdētāju paziņojumu, un man radās vairāk jautājumu jaunās stratēģijas sakarā attiecībā pret Āfrikas kontinentu starp kontinentu brīvās tirzniecības zonu vienmēr tik, ir tikus atbalstīt no Eiropas puses, jo ir svarīgi Āfrika attīstīt Āfrikas iekšējo tirzniecību. Tomēr mūsu prāts ir īpaši koncentrēt visus pūliņus uz šo starpkontinentu zonu, kur nu jau vairākus gadus mēs neesam spējuši attīstīt iekšējos reģionus Āfrikā, un mums neizdevās noslēgt ekonomiskās partnerības nolīgumus ar valstu grupām. Vienīgais nolīgums, kas varēja tikt pabeigts reģionālajā attīstībā, bija sadēk nolīgums. Pārējie nolīgumi ar Austrumāfrikas valstīm un ar Rietumāfrikas valstīm un ar um, Centrālā Afrikas valstīm, kas pat šobrīd vairs nav sarunās, ir pilnībā iestrēguši. Un uzsākt jaunas sarunas par globālu partnerību ar 54 Āfrikas valstīm, tāda, kad esošā stratēģija ir pilnībā izgāzusies ar, eh, ar reģionālu pieju, manuprāt, ir visai īpaša, un es gribētu dzirdēt no komisijas un īpaši no trīs ģenerāla direkcijas, kādi ir e, tie instrumenti viņu rīcībā, lai varētu strādāt pie Junkera piedāvātās politikas. Otrais jautājums būtu konflikts, kas e, varētu rasties e, postkotonu periodā Tas attiecās uz reģionu Āfrikā, Klusais okeāns, Karaības salas. Tātad šeit ir runa ne tikai par Āfriku, bet par Klusā okeānu un Karību valstīm, vai nepastāv pretruna par šīm divām stratēģijām. No vienas puses tas būtu mega tirzniecības nolīgums ar Āfriku un pārējās tiktu atstāts novārtā. Šis jautājums. Eh, Net, netika izlemts parlamentā. Un postkotonu periodā ir trīs galvenās vērtības - attīstība, pārvaldība, tirzniecība. Un visas trīs vērtības ir iet roku rokā. Savukārt Junkera gadījumā tā ir, manuprāt, ķīniešu stratēģija investīcijas - tikai bizness, tikai tirzniecība, un mēs aizmirstam divus citus pamatbalstus, kas ir attīstība un investīcija pārvaldību. Tāpat man ir jautājumi par Junkera deklarāciju, kurā, manuprāt, ir abi šie pīlāri piemirsti ļoti būtiski Āfrikai, klusajā, klusajam okeānam un Karību salām. Nadja Hirša, paldies priekšsēdētāji! Es vēlētos Un pēdējo gadu laikā mēs esam redzējuši stratēģiju, kas tiek veidota. Mēs redzējām, kas notiek Āfrikā, ir maršāla plāns Āfrikai, un pie tā izstrādājas mūsu ministrs Millers, un cik lielā mērā nacionālās aktivitātes un jau uzsāktie plāni tiek koordinēti ar Eiropas Savienību. Vai jums tas ir zināms, vai vienkārši tā ir? Tā ir Eiropa, kas autonomi kaut ko gribētu uzsākt. Paldies! Nākošais runātājs eh, Heidī Hautala. Kā jau priekšsēdētāji jūs norādījāt, eh, mēs bijām izbrīnīti pār šo iniciatīvu, un rodas jautājums par to, cik tā ir pārdomāta, ņemot vērā to, ka Mums ir jāsaskaras ar ļoti atšķirīgām valstīm, ar, no vismazāk attīstītām līdz vidēji ienākumu valstīm un kādā veidā šī, šis plāns ņems vērā daudzveidību, un kā jau norādījām arī arēna, šķiet, ka divi būtiski elementi ir izlaisti par pārvaldību. Mēs zinām, ka nelikumīgās finanšu plūsmas no Āfrikas kontinentu uz Eiropu un citu vietu pasaulē ir ievērojamas pat trīs līdz desmit reizes lielākas nekā uh, ienākošās summas. Kā mēs risināsim šo finanšu plūsmu jautājumu? Piemēram, vai tas nebija Nelaiķa Skofianans, kurš vadīja uh, paneli. Vai mēs varam atbalstīt šos pūliņus vairāk tālāk par attīstību vēl. Mums ir jauni instrumentārijas investīcija plāns. Kā tas tiks iestrādāt šeit un it īpaši, kā mēs panāksim to, ka mēs veicināsim attīstības faktors, ka mēs ņemsim vērā vajadzības, izglītības, veselības jomā, kas arī ir ļoti nozīmīgi faktori. Tāpēc es um, nelīdz galam izprotu šos pasākumus, ja tas uh, neiekļauj plašāku attīstību kontinentam. Tālāk vēl, vēl par attīstību runājot. E, citi mehānismi, kas atbalstītu reģionālās tirzniecības e, savienības, e, lai tās varētu kļūt par daļu no kontinentālas pieejas. Es gribētu dzirdēt vairāk par plāniem šajā sakarā. Helmuts Šolts Paldies, priekšsēdētāji, arī es vēlos pateikties komisijai par sniegto informāciju. Mūsu ēna referente Lola Sančesa nav klāts, bet pār šiem jautājumiem mēs jau esam runājuši iepriekš. Mēs eh, novērtējam komisijas priekšsēdētāja iniciatīvu veidot jaunu veidu attiecības ar Āfriku savā nesenajā runā, bet Un kā jau to daļēji pauda kolēģi, jāpatur prātā, ka mums ir jākon jākoncentrējas vairāk uz uzticību, godīgumu, ir jānodrošina visap, jāpanāk visaptvaroša pieeja. Marija Rēna uzdeva jautājumu par postkotonu procesu un trim pilāriem. Un valdības, eh, pārvaldības pilārs, kā arī attīstības pilārs eh, izpaliek eh, šajā skatījumā, kā arī AKK aspekts. Mēs vairāk runājam par tirzniecību, bet par tirzniecību runājot, vai tas būs biznesa as usual, kā mēs to visu darīsim, un vai Āfrikas valsts sakarā mēs runājot par brīvās tiržniecības zonas veidošanu, muitas savienību, šodienas apstākļos, kādi ir daudzās valstīs, vai tā nav visai ilgtermiņa perspektīva un ko, ko tā nozīmētu mums tagad ilgā un e, tuvā un vidējā termiņā, jo eh, pro, Boitas eh, Savienība dod iespēju Āfrikas valstīm veidot savu ekonomiku. Protams, jāapzinās arī tas, ka pastāv diferenciācija starp Āfrikas valstīm un cik tālu šeit ir mūsu atbildība. Tālāk Tālāk, vēl viens jautājums. Investīcijas Āfrikā, un tas ir secinājums pēc mūsu vizītes uz Dienvidāfrikas e, kaldrūpniecības apgabaliem, kā kredīti, kas tiek piešķirti šiem valstīm atbalsta ilgtspējīgu attīstību. Tāpēc ir jābūt saistošiem instrumentiem no mūsu puses, tāpēc mēs nesakām, ka tas būtu tikai e, brīvprātīgi, jo tas, ko bez F, ko vēl citi dara Āfrikā, e, kā tas maina stāvokli valstīs un citu. Un tāpēc nacionālās stratēģijas ir jāsaista kopā ar piedāvātajiem instrumentiem par saistošu stratēģiju. Paldies, Kampu Bendenkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs apsveicam pārēju uz brīvo tirzniecību, mazinot barjeras Āfrikā un atbalstot investīcijas un darba vietu veidošanu. Esmu nobažījies pār to, ka tas ir tālajošāk nekā iekšējām uh, atšķirībām Āfrikā, ņemot vērā um, viņu lojalitāti ciltīm vai, vairāk nekā pret valstīm. Un tiekoties ar viņu pārstāvi, šī Eh, sarunas par muitas savienības un eh, citiem aspektiem runājot, es nevēlos eh, Eiropu, redzēt veidojamies Eiropas Savienībā, Afrikā, es paļaujos uz viņu attīstību. Uh, esmu sekojis notikuma attīstībai Nigērijā, citur. Es domāju, ka mums ir jābūt visai piesardzīgiem runājot par, veido, par tāda uh, veidojuma, kas būtu ekvivalents Eiropas Savienībai uh, radīšana Āfrikā. Es atbalstīju darbvietu veidošanu, kas uh, mazinātu migrācijas problēmu, investīcijas, bet mums ir jārespektē demokrātija un valstu robežas. Paldies, un no savas puses. Kāds tad ir eh, konkrētais status eh, šim panāfrikas brīvās tirzniecības pasākumam? Man šķiet, ka bija runa par vispārīgu nolīgumu, bet konkrētas detaļas vēl pagaidām nav skaidrs. Un kad jūs sagaidāt šādas brīvās tirzniecības iekļaujošo joma kļūs par realitāti Āfrikā? Un vai jūs tiešām domājat Eh, ka brīvās tirzniecības eh, zona starp Ruandu un Dienvidāfriku ir laba ideja. Un kāda šeit būtu saikne ar EPA, cik es zinu, Vācijā kāds vīrs teica, eh, ka šo, šī, jo šīs brīvās tirzniecības zonas dēļ Āfrikā mēs varam aizmirst par EPA, jo tās zaudēs spēku brīvās tirzniecības zonas eh, dēļ. Ko jūs varētu teikt par šo, eh, eh, šo brīnišķīgo vīru? Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Jau no paša sākuma vēlos norādīt, ka. Kā... Junkers eh, paziņojums ir jāskat kā ilga termiņa perspektīva. Šobrīd mēs neuzsākam nekādas sarunas kontine, starp kontinentu nolīgumam. Šādam nolīgumam būtu nepieciešama vairāk priekšnosacījumi, tīpaši no uh, Āfrikas puses. Pirmkārt, ir jāizveido kontinentālā brīvās tirzniecības zona, tādas vēl nav, tāpat arī integrācijas procesi reģionos atsevišķos, eh, kas eh, atsevišķi reģioni ir vairāk attīstīti nekā citi. Tāpat jautājums par sarunu partneriem Āfrikas valstīs un reģionos, vai tie visi atzīst Āfrikas Savienības lomu eh, sarunu koordinēšanā Šeit pagaidām nav konkrēts darba plūsmas, bet gan vairāk redzējums, kura sakarā abas puses ir iesaistījušās un EPA ir daļa no stratēģijas. Tie nav nesavietojami, bet otrādi tie ir iecerēti mm, virzienam uz vienu mērķi, jo EPA paši par sevi veido reģionu, tad ja šis EPA ir reģionāls Godējumā Marija Rēna, jūs pilnīgi pareizi norādījāt, ka Sadok EPA ir vienīgais reģionālais EPA Āfrikā. Savukārt, citi, kas attiec uz uh, dienvidu vai austrumu apgabaliem, kur tiek apvienotas četras valstis. Tas nav gluži reģionāls, tas ir subreģionāls tomēr tas varētu kļūt par reģionālu. Mēs šobrīd runā, diskutējam par iespējamu tā padziļināšanu uz citām jomām, tādām kā pakalpojumi, intelektuālā īpašumtiesības uh, un vēl citām. Tas tālāk šeit ir daudz atkarīgs no mūsu Āfrikas partneru gribas. Uh, šis process nav uzsākts iniciēts no Eiropas Savienības puses, bet no Āfrikas. Un Šajā sakarā mūsu Āfrikas spēlētājiem piemīt pilnā suverenitāte. Mēs ne, ne, neatrodamies vadošajā pozīcijā, un mūsu rīcībā ir mūsu instrumenti tādi kā EPA un brīvās tirzniecības nolīguma. Ar tiem mēs varam strādāt ceļā uz vienotu mērķi. Šeit ir runa par aliansi, kas veicinātu investīcijas darba vietas Āfrikā. Tā ir tikai viena daļa no kopējās Āfrikas stratēģijas. Tas nez, nu, nenozīmē, ka mēs atkāptos no attīstības sadarbībai vai koncentrēšanās uz pārvaldību. Tā nebūtu nav. Šie aspekti turpina būt prioritāri līdz ar citām po politikām un instrumentiem, kā Eiropas konsensus attīstībai, kas ļoti skaidri pauž šo jomu un skar ilgtspējīgas attīstības mērķus. Piebildīšu, ka ir daudz izaicinājumu, tai skaitā pašā Āfrikas kontinentālajā brīvās tirzniecības zonā, kā tā tiks tiks īstenot, tas ir vēl cits jautājums. Notiek darbs pie ratificēšanām šobrīd un pirms mēs varam runāt par eh, vienošanos kontinenta iekšējā līmenī. Pirmkārt, ir jāizveido pilna kontinenta brīvās tirdzniecības zona. Komisārs Junkers runāja par ļoti ilga termiņa perspektīvu un savu redzējumu šajā sakarā. Paldies! Paldies un vērtējums par konkrētu statusu un saiknis ar brīvo tirzniecību un EPA. Paldies, priekšsēdētāji! Āfrikas brīvās tirdzniecības zonas konkrētais status ir tāds, kā 49 valstis to ir parakstījušas no 54. Vairākas ievērojams valstis, Nigērija, Tanzānija vēl nav to izdarījušas un pārdomā, uh, iespēju parakstīt šo nolīgumu. Ir valstis, kuras to jau ir ratificējušas, un esam iecerējuši līdz gada beigām panāktu ratificēšanu 22 valstīs. Būs vajadzīgs vairāk laika, tālāk ir atsevišķi aspekti, kas ir jāizrunā līdz eh, brīvās tiešniecības zona spēja sākt darboties. Šeit ir runa par eh, izcelsmes noteikumiem, piekļuvi tirgumu, jo ir runa par 90% Āfrikas tiešniecības liberalizāciju un desmit eh, atlikušie procenti ražojumiem vēl par tiem vēl nav izrunāts ļoti daudz, kas ir tikai attīstības etapā, un tuvākie mēneši un gadi parādīs to, cik ātri norit progress. Es piemirsu vēl vienu citu jautājumu, kas attiec uz postkotonu procesu, jo šeit ir runa par diviem atsevišķiem, bet savstarpēji saistītiem procesiem. Mēs esam uzsākuši sarunas ar AKK grupām, jo maijā tās izlēma kļūt par sarunu grupu, un mūsu skatījumā tie būtu reģionālie balsti Āfrikas, Karību, Klusā okeāna uh, perspektīvā. AKK mandāts iekļauj vairākus reģionālos pilārus nākotnē, un mūsu mērķis ir sākt sarunas 19. gadā. Pirmais solis ir AKK Eiropas Savienības uh, veidojums, kam tiks piesaistīti reģionālie balsti. Bet tie ir reģionu rokās un tālāk Eiropas Savienība vestu sarunas ar attiecīgiem reģioniem ar nosacījumu, ka tie ir gatavi iesaistīties. Mm, paldies, jā, tā bija ilga termiņa perspektīva, un es ceru, ka mēs varēsim pie tā sākt atgriezties. Nākošais ir 18. 19. punkts nolīgums par brīvprātīgo partnerību eh, starp Eiropas Savienību un Vietnamu attiecībā uz mežiem un tirzniecību meža apsaimniekošanu, tas nozīmē, lai Eiropas Savienībā netiktu ievesta nelegālā koksne. Jā, paldies. Es nezinu, cik bieži esat dzirdējuši runājām par uh, koksnes atmazgāšanu. Mēs runājam bieži vien par naudas atmazgāšanu, bet koksnes atmazgāšana arī ir kļūst par jaunu konceptu. Uh, Varbūt kāds ir lasījis arī nesen Der Spiegel vācu laikrakstu, kas arī runāja par šo koksnes atmazgāšanu Dienvidē Austrumāzijā. Vietnama tā tad ir ļoti svarīgs uh, centrs uh, koksnes tirzniecībā Dienvidē Austrumāzijā. Simpor, tur tiek importēta koksne no Kamerūnas, Kambodžas, uh, Laosas. Uh, līdz brīdim, kad lausa aizliedz eksportu un mm, koksne tiek pārdota Ķīnai, Eiropas Savienībai un Japānai. Vietnam un Eiropas Savienība 19. oktobrī ir parakstījusi brīvprātīgu vienošanos lai izbeigtu nelegālos koksnes tirzniecību no Vietnamas galvenokārt uz Eiropas Savienību, cerams arī uz citām eksporta valstīm. Šīs, šī vienošanās ir gara procesa pats sākums. Esmu pārliecināta, ka mēs kā parlaments arī cieši sekosim tam, kā uh, Eh, brīvprātīgās partnerības vienošanās arī tik eh, īstenota, ratificēta. Programma ir bijusi. Mm, tad programma, kad būs tik efektīva, lai Vietnam varētu izmantot tās saucamās flekta licences, kas nodrošina to, ka koksnes imports Eiropas Savienībā ir likumīgs. Es gribētu izcelt Uh, to, kāds ir bijis uh, process visā šajā darbā. Uh, brīvprātīgās partnerības vienošanās kontekstā valsts apņēmas izveidot politiku, lai nodrošinātu, kā nelegāla koks netiek eksportēta uz trešajām valstīm, īpaši uz Eiropas Savienību. Un te ir interesanti arī saikne ar brīvās tirzniecības nolīgumu, par ko arī šeit tiek diskutēts. Uh, Zāhranilkungs uh, ir referents un ir uh, lietas kursā par šo. Ir uh, brīvās tirdzniecības nolīgumā ilgspējīgās attīstības sadaļa, kur ir tieši atsauc uz brīvo, uz brīvprātīgās partnerības vienošanos. Tas ir ļoti īsnolasīšu. Tad ir jāveicina arī ilgspējīga meža saimniecība, koku iz, izciršana. Tas varētu nozīmēt arī, ka ir jānoslēdz arī šis flekt brīvprātīgās partnerības nolīgums. Tātad jūs redzat, ka tas ir savstarpēji saistīts. Grib arī uh, izcelt, sakot, ka ar šo brīvprātīgās partnerības nolīgumu es ceru dažgadu laikā uh, tas viss novedīs pie šīs uh, flekta uh, licences uh, koksnes eksportam no Vietnamas un Eiropas Savienība tādējādi arī stingri pieprasa un mudina labāku pārvaldību dažādos veidos šajā valstī Vietnamā un mēs nekad neesam redzējuši, ka būtu tik aktīvi iesaistīta pilsonisko sabiedrība Vietnamā. Tas, viņa jau aktīvi darbojas jau kopš pirmajiem šīs vienošanās soļiem. Ir ļoti liels pieprasījums pēc korupcijas apkarošanas. Tas, protams, ir ļoti izplatīti, īpaši muitas uh, nozarē starp Vietnamu un Kambodžu. Muita spēlē ļoti svarīgu lomu koksnes tirzniecībā. Nu, lūk. Ir arī šī rekomendācija par brīvprātīgās partnerības vienošanos. Esam lēmuši arī tur vēl paredzēt rezolūciju. Man doma un ieteikums kolēģiem būtu tāds, ka mēs noteiktu zināms etalons uh, sākot ar šo brīdi, sākot ar ratifikācijas brīdi, eh, kas mūsuprāt Eiropas parlamentam ir ļoti svarīgi. Mēs, protams, arī sēkosim brīvprātīgās partnerības nolīguma īstenošanai. Īpaši jau tādēļ, ka flekt licenšu ieviešana uh, tiks uh, piešķirta ar deleģēto aktu. Es aicinu tiešām iepazīties ar šo interesanto instrumentu, kas jau darbojas, piemēram, Indonēzijā. Indonēzija bija pirmā valsts, kas saņēma flekt licences. Daudz valsts vēl strādā pie šī jautājuma, un daudzās valstīs arī šis uh, process ir ļoti pozitīvi ietekmējis ilgspējību, tirzniecību un pārvaldību. Liels paldies! Uh, no Somijas nākot, jūs tiešām esat ļoti labi kvalificēta, lai runātu par meža saimniecību, meža pārvaldību. Jā, mēs arī esam. <laughs> mēs esam arī slaveni ar meža izciršanu. Uh, Marijā Rēna. Marijā Rēna. Merci, euh, merci à, à la rapport. Paldies, paldies referentē par paveikto darbu. E, jāteic, ka jā, kopumā mēs varam atbalstīt dzirdēto Atbalstām, protams, arī šo brīvprātīgās partnerības nolīgumu ar Vietnamu. Tas ir ļoti svarīgi, lai mazinātu nelegālu koku un mežu izciršanu. Šī nu, vienošanās mērķis ir par uzlabot meža saimniecības pārvaldību. Īpaši uzmanība ir jāpievērš arī sociālajiem aspektiem, tiem izaicinājumiem, ar ko sāskaras mazie koku pārstrādātāji, jo bez viņiem mēs nenodrošināsim šīs vienošanās efektivitāti. Vietnama nelegāli importē no Kambodžas, Lausas koksni, un tad arī ir jābūt tiešām informētiem par šo problēmu, un, ko, un tā ir jārisina. Tas, ko mēs darām arī ar Vietnamu un ar partnerībās, kuros esam arī iecerējuši parlamentā parakstīt, balsot, piemēram, brīvās tiesniecības nolīgums starp ES un Vietnamu, kas pilnībā liberalizēs uh, koka uh, izstrādājumus, tad arī ilgspējīgās attīstības aspekts. Uh, tas nav pietiekami ambiciozs, jo tas nav saistošs. Tāpēc arī ir jābūt uh, efektīvākiem, jāspēr soļus priekš, un tad arī uh, Um, tāpat par reģionālo dimensiju. E, to minēja arī referenti un daudzi NVO. No Kambodžas importētā nelegālā oks, e, koksne. E, šīs reģionālais aspekts arī ir nolīgumos jāskat. Un visbeidzot, vēl viens va, svarīgs spēlētājs nelegālās koksnes tirzniecībā, divi svarīgi operatori - Ķīna un Japāna. Viņi ir galvenie, kas nodarbojas ar nelegālās koksnes atmazgāšanu. Kad devāmies uz Japānu, mēs redzējām, ka jā, ir mēģinājumi uzlabot Japānas likumdošanu nelegālās koksnes pārvaldībā Japānā. Diemžēl šīs likums nav saistošs. Un komisijas veiktais ietekmes novērtējums par šo likumu norāda, ka 25% no uzņēmumiem nav pārbaudījuši, vai koksni tiek importēti legāli vai nelegāli. Arī šeit, tirzniecības nolīgumā ar Japānu, mums ir īpaši uzmanība jāpievērš uh, nelegālās koksnes importam no šīs valsts, jo mēs zinām jau no paša sākuma, ka uh, izsekojamība Japānā pašlaik nedarbojas. Paldies, Tēla Lons kundze! Paldies, priekšsatāji kolēģi! Pateicos arī Kautals kundzei par mm, viņas dokumentu un varu atbalstīt viņas rekomendācijas. Uh, regulējums norāda uz to, ka ir iespējams uh, sasaistīt to prasības vidu, un es gribētu redzēt šādas iniciatīvas arī citās jomās. Uh, Meža saimniecība ir īpaši svarīga. Vietnamā 44% teritorijas sedz uh, meži. Uh, Līdz ar to tam ir liela nozīme nodarbinātībai un ekonomikai. Tādējādi ir ļoti svarīgi mežus pārvaldīt ilgspējīgi, un šī vienošanās to arī ļaus. Es domāju, ka teksts ir labs un aicināšu, protams, balsot par to. Arī piekrītu par īstenošanu. Te ir jābūt piesardzīgiem, lai realistiski un efektīvi tas viss varētu arī īstenoties. Sniegšu arī papildus idejas, nu, piemēram, par paraugu prākšu apmaiņu ar valstīm, kas jau ar um, Eiropas Savienību ir noslēguši līdz, līdzīgas vienošanās. Šis ir ļoti svarīgs instruments Dienvidaustrumāzijā, ņemot vērā, ka Ķīna, Vietnamas robeža valsts īpaši cieši no šī fenomena. Uh, Tad, eh, ja šāda valsts piedalītos šajā vienošanās, tas būtu milzīgs sasniegums. Tad ir arī jārunā par apakšu uzņēmējiem trešajās valstīs, lai nebūtu kādi trūkumi šīs vienošanās eh, piemērošanā. Paldies! Liels jums paldies, Anna Marija! Paldies priekšsēdētājiem! Pateicos Hautals kundzei par šo lielisko dokumentu. Man ir vairāki komentāri. Ja mēs gribam tirgoties ar Vietnamu, tad ir ļoti svarīgi izmantot šo flekt licenšu sistēmu. Uzlabotu arī koksnes pārvaldību gribētu arī izcelt, ka arī šie labticības prasības ir jāīsteno. Vietnams likumdošana nepietiek, lai. Ma, um, izbeigtu nelegālus koksnes importu, un tad viss risks atsauksies Eiropas Savienības tirgū. Piemēram, ir jāizbeidz nelegāli koki imports no Kambodžas, un te mēs varam rīkoties arī mūdīnu, lai pilsoniskās sabiedrības organizācijas spēlētu svarīgāku lomu šīs jaunās sistēmas īstenošanā Vietnamā. Papildus vēl ir arī daudz vēl citi veidi, uh, un labumi, ko varam gūt no pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanas ne tikai Vietnamā, bet arī Eiropas Savienībā. Visbeidzot, gribētu norādīt un izcelt to, ka Eiropas parlaments regulāri ir jāiesaist lēmumu pieņemšanās uh, par šo nostāju, uh, par šo nolīgumu. Paldies, tagad vārds komisijai. Astrīda Šūmahere no Ilgspējās attīstības ģenerāldirektorā direktore. Paldies priekšsēdētājiem, man prieks būt šeit un arī prieks dzirdēt un klausīties debatēs. Varam piekrīst pilnīgi visam, kas šeit izskanēja. Varbūt izcelšu kaut ko, ko minēja arī referente, ka jā, Vietnama ir uh, koku tirzniecības pašā centrā. Uh, Un pēdējo gadu laikā arī aktivitātes tikai pieaugušas, gan imports, gan eksports. Importē no 80 valstīm koksni. Arī eksports uz lielākajiem tirgiem - Ķīna, ASV, Japāna un Eiropas Savienība. Ja mēs tad Jā, ja šī vienošanās tiks pareizi izstrādāta, tad um, noteikti arī būs ieteikumi uz nelegālos koksnes tirzniecību. Hautels kundze jau ļoti skaidri arī aprakstīja, kādi ir šeit mērķi. Nevēlos te iedziļināties detaļās, reaģēšu varbūt uz dažiem dzirdētajiem komentāriem. Pirmkārt, reģionālā perspektīva un cik tā ir svarīga. To mēs nevaram par zemu novērtēt. Mēs strādājam ar Vietnamu, ar šo vienošanos, mēs strādājam ar kaimiņu reģionu, ar Taizemi. Lausu, Malaiziju un Mjānmu. Nu, dažādos uh, progresa līmeņos, bet tas ir ļoti svarīgi. Uh, kā arī Vietnama saņem atbalstu, lai mēs stiprinātu arī legalitātes nosacījumus, arī stiprinātu monitoringu arī šajās kaimiņu valstīs, no kurienes Vietnama importē koku. Kambodža tika īpaši izcelta, te mēs ļoti satraucamies par situāciju, regulāri par to runājam ar Vietnamas iestādēm. Uh, Un arī viņiem ir aktuāli šis jautājums. Pirms pateicamies arī vīdas izmeklēšanas aģentūrai, un tiešām viņi ir jāuzteic, jo viņi arī riskē uh, ar visu, iz, veicot šīs izmeklēšanas. Tagad ir arī sarunas ar Kambodžu, redzam, ka arī Vietnam ir spērusi svarīgus soļus uz priekšu, lai arī sinātu šo jautājumu. Ļoti svarīgs komentārs, ko teica Hautals, un šis ir process sākums. Uh, ratifikācija Vietnam ir apņēmības pilna izveidot šī likumīgās koksnes apdrošināšanas sistēmu. Protams, tas aizņem zināmas laiku, un sistēmai jābūt pietiekami spēcīgai, lai garantētu koksnes legalitāti, lai varētu izdot šos arī šīs nepieciešamās licences. Arī, protams, šī labticības sistēma ir ārkārtīgi svarīga. Uh, atbalstām referents sacīto, ka nē, šeit nevajadzētu tikai jo, uh, nokopēt to, ko darām šeit, bet uh, tā ir jābūt ļoti spēcīgai un robustai sistēmai, kas darbojas. Un viss šī procesa laikā arī, protams, ir jāiesaista pilsoniskā sabiedrība, tur ir paredzēta īpaši arī e, nosacījumi. Vietnamā šeit virzība ir ļoti pozitīva. Uh, gan ražošanas industrijā iesaistām arī pilsonisko sabiedrību, nodro, lai šī sistēma būtu pietiekami strikta un zobaina. Tad kopā ar Vietnamu arī jāizvērtē, lai šī sistēma būtu gana spēcīga, lai varētu arī Eiropas Savienības tirgumu izdot licences. Un tad, kad viņi būs gatavi, tad mēs atgriezīsimies pie jums ar delģēto aktu. Pēdējais, jā, mums ir jāstrādā ar citiem, Ķīnu, Japānu un ASV lielajām importētāju valstīm. Die, esam dialogā ar visiem, īpaši ar Ķīnu, ir divpusējās darbības mehānisms, jo runa ir par ļoti lielu kvantumu nelegālās koksnes. Mēs šeit runājam intensīvi par koksnes likumdošanu arī Ķīnā. Uh, Um, jā, mēs gribētu redzēt, saisto, mēs gribētu redzēt saistošākus pasākumus šajā likumdošanā, bet nu, tīko šis likums ir pieņems, līdz ar to uzreiz mēs negribētu to norakt. Bet, nu, tas, protams, ir jāstiprina sistēmā, bet, nu, Japānā brīvprātīgie pasākumi, mm, noteikumi tiek vairāk respektēti nekur cit, nekā citur pasaulē. Lūk, līdz ar to mēs neesam pilnīgi pesimistiski. Uh, Lūk, tie bija galvenie komentāri. Aicinu visus atbalstīt šo vienošanos, jo tas tiešām mums palīdzēs uh, risināt uh, ļoti nopietni nelegālās koksnes problēmu. Paldies, Haidī! Paldies! Es pateicos visiem par izteiktajiem komentāriem, paldies visiem manu referentiem nevaru pietiekami uzteikt vien Eiropas komisijas darbu pie šī svarīgā instrumenta. Jo te ir nepieciešama laba sadarbība starp DG vīdi, tirzniecības ģenerāla direktorātu attīstības eh, ģenerāla direktorātu. Mēs kā parlaments, mēs varam šo koordināciju vēl tikai vēl vairāk uh, stiprināt un aicināt to izvērst. Par paraugu praksēm Jā, Patrīsija, būtu ļoti labi, ja tu varētu arī minēt šeit paraugu prakses rezolūcijā. Anmarī arī bija ļoti svarīgs komentārs par Vietnamas likumdošanu, kas nav pietiekama, vismaz nepagaidām, lai uh, novērstu nelegālās kloksnes importu. Tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, un es zinu, ka Eiropas komisija īpaši uz to uzstāja. Uh, Tā tad ir jāprasa, lai Vietnama domātu arī par to, ka tiktu likumā ieviest pilnīgs nelegālās koksnes importa aizliegums. Līdz ar to nebūtu arī pienākums konfiscēt šo nelegālo koksni, cik es zinu, tas vispār pašlaik nenotiek. Un tad uh, janvārī pati došos uz reģionu pārbaudīšu faktus, jārau, kā tas viss notiek, tikšos ar iesaistītajām pusēm. Cerams, ka pēc uh, Ziemassvētku brīvdienām atgriezīšos ar uh, plašāku informāciju par to, kam būtu jābūt rezolūcijā, bet tiešām liels paldies, ka komiteja uh, ir strādājis pie šīs rezolūcijas, jo tieši šādā veidā mēs varam noteikt ļoti svarīgus etalons šim uh, nolīgumam šai vienošanai. Es zinu, ka ir dažas NVO, kas uzskata, ka šī brīvprātīgā partnerība nav laba ideja, jo Vietnama nav gatava, bet, kā teica arī komisija, šis ir tikai ceļa sākums. Viss šis ceļš būs ļoti interesants, ar ļoti pozitīvu ietekmi uz valsti un arī uz mežiem kopumā. Paldies! Jā. Um. Atgriezīsimies janvārī ar šo komitejā un tad arī veiksmi darbā Vietnamā. Noslēdzam 18. un 19. punktus 20. kopā ar devi. PHS zālē 4B 001 4B 001 Lūdzu, tagad dodieties tur. Thank you.